Ladies and gentlemen, welcome. Dāmas un kungi, esiet sveicināti, lūdzu, ieņemiet vietas. Ladies and gentlemen, welcome to this hearing entitled. Dāmas un kungi, esiet sveicināti šajā uzklausīšanā Transatlācija tirniecības un investīciju partnerība, tāpat arī investoru un valsts strīdu izšķiršanas kārtība. Esmu īpaši priecīgs sveikt šeit Startautiskās tirniecības komitejas locekļus, mans līdzpriekšsarētājs Bernds Langer kurš ir Inta komitejas priekšsēdētājs, arī ir šeit, un viņa kopā ar juridisko lietu komiteju organizēja šo uzklausīšanu. Jūrija komitejas esmu priekšsēdētājs. Šis ir kā turpinājums iepriekšējai uzklausīšanai Jūrija komitejā pagājušā gada februārī, kas saucās normatīvā konsekvence ES likumdošanas īstenošana T-tip kontekstā vispārējais vienošanās panākšanas ar ASV un Eiropas Savienību attiecībā uz normatīvajiem aspektiem tētības sarunās tiek uzskatīti par absolūtu nepieciešamu, lai varētu virzīties tālāk atsevišķos nozaru jautājumos. Panelī šodien uzklausīšanā tiks izmantota panel diskusijā divas pieejas Tātad tiks apspriests progress dažādos jautājumos no horizontālas perspektīvas un praktiska pieeja, kur par izējas punktu tiks ņemta praktiskās problēmas saistībā ar dažādu atšķirīgo standartu noteikumu standartizēšanu, saskaņošanu, tātad arī attiecībā uz vidi un drošumu. Bez normatīvo tētipu aspektu apspriešanas uzklausīšana šodien iekļaus, eh, ietvers arī paneļdiskusiju attiecībā uz strīdu izšķiršanu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, tām normām, kas šobrīd ir spēkā vai kuras varētu izstrādāt T-tipu vai līdzīgiem līgumiem, tā skaitā nacionālām uh, tiesām, starpvalstu strīdu izšķiršanu investoru un valsts strīdu izšķiršana, ISDS, atšķirības ar prakse, kas šobrīd pastāv starp dalību valstīm un izmaiņām, kuras ierosina e, komisija tēti publisko konsultāciju ietvaros. Tāpat arī pašreizējās divpusējās tiesas, izmantojot starptautiskās organizācijas, kā Pasaules tirdzniecības organizācija, starptautiskā investīcija tiesu, mediāciju vai citu šķirīdz izšķiršanas mehānismu. Interkomiteja Eiropas parlamentā ir atbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar tirzniecības līgumiem, pārvaldot ar trešām valstīm noslēgtās eh, tirzniecības līgumus. Savukārt jurī komiteja parlamentā ir atbildīga par interpretāciju un piemērošanu attiecībā uz Eiropas Savienības likumdošanu un atbilstību šai likumdošanai. Tāpat arī starptautisko tiesību piemērošanu un interpretāciju attiecībā uz Eiropas Savienību. Labāk likumdošanu un likumdošanas vienkāršošanu, procesuālo civiltiesību un arī tiesisko un administratīvo sadarbību civillietās. Mūsu divas komitejas eh, līdz ar to izlēma kopīgi rīkot šo uzklausīšanu, izmantojot abu komiteju locekļu kompetenci un arī personāla kompetenci. Apsvežamie jautājumi ir ļoti aktuāli šobrīd, ņemot vērā, ka komisija publicēja savus konstatējumus par ISDS konsultāciju tikai pirms divām nedēļām. Nākamā tētība sarunu kārta notiks Briselē nākamajā nedēļā. Un pirmo reizi šī kārta īpaši koncentrēsies uz juridiskā sadarbības jautājumiem. Tāpēc es tagad došu vārdu Berntam Lange, viņa ievadu uzrunai, un lai viņš vadītu pirmo paneļu diskusiju, kas uh, skatīs ISDS strīds izšķiršanas jautājums. Jā, paldies, godātie kolēģi, paldies Svobods kungam. Manuprāt, tā ir tāda laba prakse, ka mēs varam kopīgi risināt tos jautājumus, kas mūs nodarbina šajā gadījumā par tiesisko konsekvenci un saskaņotību ar Eiropas Savienības tiesību normām attiecībā uz tirdzniecības līgumiem. Līdz ar to man ir tiešām prieks, ka mēs to darām kopā. Un kā jau tika sacīts, tad šodien runa ir par divām diviem aspektiem - investoru uh, tiesību aizsardzību, izmantojot ISDS mehānismu un par juridisko, jeb tiesisko sadarbību. Un, un tas, kā šodien mēs to darām, tas arī ir pareizi organizēts, jo nākamajā nedēļā ir nākamā saruna kārta, tā jau ir pēc kārtas astotā, un tur īpaši tiks skatīti eh, normatīvās sadarbības jautājumi. Otrakārt, konstatējumu no konsultācijām par ISDS ir mūsu priekšā, un tas nozīmē, ka ir jāizdara arī politiski secinājumi no tiem. Treškārt, Eiropas parlamentā mums ir jāapkopo tāda starposma bilance tētip sarunās, jānonāk nu pie rezolūcijas kur uh, visas iesaistītās komitejās, tā es, ka varētu uh, savu kompetenci izmantot. Šī rezolūcija tiek sagatavota, un tad mājā tā būs gatava. Tagad uh, nonāku pie pirmās daļas mūsu uzklausīšanā varbūt šobrīd eh, visvairāk <laughs> apspriestā visstrīdīgā aspekta par investoru aizsardzības iespējām. Kā jau kolēģis Svoboda tikko teica, šeit nav runa tikai par jautājumu, vai ISDS ir labākais risinājums, bet gan jautājums kopumā, kā mēs varam nodrošināt saprātīgu investoru aizsardzību. Manuprāt, tas ir daudz plašāk ejošs jautājums, kuru ir nepieciešams apspriest. Mums sarunās ar tirdzniecības partneriem ir jānodrošina, ka investīcijas tiek aizsargāts un nenotiek diskriminācija. Tas ir attiecināms Eiropas investīcijām ārpus Eiropas, bet, protams, arī ārvalstu investīcijām Eiropas Savienībā. Kopš 2009. gada Eiropas Savienības ietvaros mums Eiropas Savienībā ir ekskluzīva kompetence par šādu līgumiem, un līdz ar to ir tikai loģiski. Mēs diskutējam par pareizo izvēli šajā jautājumā. Lai, lai attiecībā uz līgumiem ar Kanādu, Singapūru, Jap, Japānu, ASV varētu nodrošināt investoru aizsardzību arī ar Mjanmu un e, Ķīnu sarunās mēs arī vedam tātad šīs sarunas par investīcijām. Tāp, savukārt sarunās ar Dienvidkoreju nav šāda regulējuma. Tā kā visdažādākie aspekti jāņem vērā. Un e, mēs, protams, to skatāmies ne tikai tētību kontekstā, bet arī aptuveni 1400 pašreizējo jau spēkā esošo e, līgumu kontekstā, kas Eiropas Savienībā ir noslēgts. Līdz šim tas ir bijis Eiropas Savienības dalību valstu kompetencē. Tāda ir noslēgta kopā ap 1400 šādu. Un 2012. gadā tika pieņemta tiesība akti, kas uh, lika pārbaudīt šos 1400 līgumus, vai tie atbilst Eiropas Savienības eh, tiesību normu prasībām. Līdz ar to temats ir ļoti aktuāls Eiropas politikai, un līdz ar to man ir prieks, ka eh, mums šeit ir četri eksperti, kas jo īpaši skatīs to, kā aizsargāt investorus, tātad ne tikai ISDS kā variants. Un tad kā pirmo es eh, stādu priekšā ekspertu ISDS jautājumā no Eiropas komisijas. Šleigalmīl kungs, lūdzu, dod jums vārdu. Yes, thank you very much. And I've... Paldies. Es pilnībā piekrītu Langas kungam, ka mums ir e, jārunā par tādu pārdomātu investīciju aizsardzību, ņemot vērā arī uh, Eiropas Savienības e, vērtību ievērošanu. Šīs debatas uh, norisinās īstajā brīdī, un es patiešām esmu ļoti gandarīts, ja tā drīkst atgriezties pie saknēm. Uh, nedaudz pastāstīt, eh, ko par to visu domā komisija un eh, kopumā par ISDS un iespējamām alternatīvām. Nu, varbūt daži vārdi, kas ir šis ISDS. Un es gribu arī pastāstīt, kādēļ investīcijas ir jāaizsargā. Jūs varat eh, redzēt šeit jau attēlus, mēs runāsim par galvenajiem faktiem, par to, kas ir uh, par pretinieku un ISDS aizstāvi pozīcijām, un jā, mēs runājam par ISDS reformēšanu un uh, kā to gal galā varētu panākt. Ko tad, uh, par ko tad mēs šeit īsti runājam? Par starptautisko normu ievērošanu, par mehānismu, lai to varētu garantēt, un mēs te runājam par ļoti šauru normu kopumu proti saistības nediskriminēt nevienu, tad, kad investors sāk darboties jūsu teritorijā, tālāk jūs nevarat uh, nemaksāt kompensācijas, tālāk jūs eh, nedrīkstat, uh, pret jums nedrīkst būt negodīga, diskriminējuša attieksme, un mums jāsaprot, ka tas ir ļoti šaurs svērums, un jādomā arī par to, kā var, piemēram, pārskaitīt līdzekļus no valsts uz valsti. Jāsaka, ka šis e, strīdu šķiršanas mehānisms nav pieejams attiecībā uz citām saistībām, bet ja tas ir iekļauts brīvā tirzniecības nolīgumos, brīvās tirzniecības nolīgumos tiek runāts par publisko iepirkumu, par piekļuvi tirgumu, kā arī par sadarbību starp uh, regulātoriem. Uh, Un jāsaka, ISDS e šie elementi nav iekļauti. Te ir tikai četras uh, redzamās normas. Un nevar arī pieprasīt kompensāciju par negūto pēļņu, un uh, tādēļ nav uh, izveidots ISDS. E Otrs jautājums, kādēļ vispār šīs normas tika izveidotas pirmām kārtām? salīdzinot ar citām ekonomiskajām aktivitātēm, ir jāsaprot, ka investīcijas ir saistības ilgtermiņā. Jūs varat, piemēram, aizsūtīt savus konteinerus uz citu valsti, ja valsts, ar ko parasti esat tirgojies tieši ar neveiksmi, bet jūs nevarat, piemēram, naftas urbis vai citas uh, uzņēmē darbības nozars pārcelt ārpus valsts, ja jūs tomēr esat apņēmies tajā investēt. Uh, un tā ir atšķirība ņemot vērā parastos tirzniecības nolīgumus. Un ja jūs tiekat aizsargāts, protams, ir eh, jāparūpējas arī par minimālo standārtu ievērošanu, ja jūs, piemēram, mēģināt investēt līdzekļus eh, ārpus tā teikt savas komforta zonas. Un Eiropas Savienība ir uh, galvenokārt ieinteresēta šajā sistēmā. Langas kungs jau minēja, ka dalība valstis ir jau uh, ļoti daudz līgumu spēkā. Jāsaka, ka puse no uh, veiktām investīcijām ir uh, lielākās uh, pasaulē, ņemot vērā citur Eiropas investoru piesaistīto finansējumu. Uh, un mēs esam līdz ar to arī lielākie sistēmas izmantotāji. 2013. gadā uh, lietas, uh, ļoti daudz lietas uh, izskatīja tieši ar Eiropas uzņēmumu iesaisti, piemēram, arī ar Argentīnu un uh, naftas uzņēmumu. Domāju, ka tas ļoti skaidri ilustrē, kādēļ Eiropas uh, uzņēmumi piedalās šādās iesudības procedūrās. Ja mēs iepazīstamies ar sistēmas uh, darbību, jāsaprot, vai mūsu uh, regulējušā suverenitāte ir ietekmēta, noteikti ir jāatzīmē. Jāsaka, ka tika veikta arī izpēte. 90% gadījumu te netiek izskatīti likumdiešanas pārkāpumi. Nē, īstenībā 90% gadījumu ir. Uh, bijusi vēršanās uh, mehānismā, strīdu risināšanas mehānismā arbitrāžā tādēļ, ka uh, likumi ir bijuši aplami uh, īstenoti vai nav bijuši īstenoti, teiksim, kādam paprātam. Uh, Un papildus tam mēs nerunājam tikai par uh, lielajām multinacionālajām kompānijām, kas uh, uzsāk šādas lietas. Mūsu pieminētajā izpētē var redzēt, ka 45% eh, piemēram uzsāka MVU un tikai viena piekdaļa ir um, liela uzņēmuma un pat arī individu, individu izmanto šo sistēmu, lai uh, iesūdzētu valsti tiesā. Un Kāda argumentācija galvenokārt tiek izmantota, lai uh, varētu, piemēram, izmantot šādu aizsardzību ārzemēs? Tiek teikt, ka ir jāpaļaujas uz uh, vietējām tiesām, un, ja mēs runājam par vietējām tiesām, ir jāapzinās ka starptautiskās saistības mūsu līgumos, lai aizsarg, kas domāts, lai aizsargātu investīcijas, nav tieši izmantojams uh, attiecīgās valsts tiesā. Mēs domājam par uh, šo normu, prasību, netiešu piemērošanu un jāsaka, ka vietējās tiesas bieži vien nevēlas izmantot starptautisko uh, jurisdikciju nevēlas, lai šādi mehānismi tiktu izmantoti, un ISDS ir domāts tikai, lai varētu izmaksāt kompensācijas. Paši pasākumi netiek izmantoti, un uh, ASV negrib šādu tiešu pielietošanu. Mēs arī negribam, lai mūsu vietējās tiesa izskatītu šādus starptautiskus gadījumus, ja it sevišķi šeit ir iejaukts arī citas valsts. Varbūt, ka nedaudz atkārtošos, bet ja startautiskās normas netiek tiešā veidā piemērotas, mēs mums uh, nenāks par labu vietējā sistēma, bet jāsaka, ka vietējās tiesas piemēro vietējos likumus, nevis starptautiskos. Nu, piemēram, ASV viens, piemēr, piemēram, viens uh, Ilustrācijai tā tad nav diskriminācijas termina šeit jurisdikcijā un tas netiek arī izmantot runājot par investīciju nolīgumiem. Un vēl kāds piemērs, mēs šodien runājam par TTIP un ASV ar apmēram 130 lietas pret PVO un daudzās tiek arī apstrīdēta diskriminācija. Uh, un ASV vietējās tiesas, pašmāju tiesas eh, ne, bieži neizmanto PVO likumdošanu, ņemot, PTO likumdošanu, ņemot vērā to, ka tām ir savu vietējā sistēma. Mēs vēlamies parūpēties, lai būtu arī citas alternatīvas, ja, piemēram, eh, dalība valstu tiesvedība neatļauj lietu atrisināt pietiekam labi. Tālāk, eh, Tiek runāts arī par uh, strīdu šīšanu starp valsti un valsti. To bieži vien dara arī PTO, jo ir startautiskās normas. 90% gadījumi ir pret administratīviem pasākumiem. Ja tiktu izmantots šis valsts uh, un valsts šķiršanas mehānisms, Parasti e, tie ir tikai daži spriedumi gadā, kas tiek e, skatīti sistēmisku iemeslu dēļ, un līdz ar to, ja būtu valsts un divu valstu šķiršanas jautājums, strīdu šķiršanas jautājums, tas netiek ļoti bieži izmantots. Mēs biežāk runājam par vienu uzņēmumu, un mums interesēs arī nebūtu e, izveidot tādu sistēmu saviem investoriem jo tad mums vajadzētu izvēlēties, kuras lietas izskatīt, būtu jāveic arbitrāža starp dalību valstīm un investori īstenībā būtu atkarīgi no valstu labās gribas, lai šķirtu šos strīdus, kas bieži vien ir tieši uzņēmuma interesēs. Un jāsaka, ka eh, mazām valstīm tas varētu radīt liels problēmas un gal galā investori būtu neaizsargāti. Ja mēs runājam par ISDS pamata modeli, kad e, investori paši var vērties, vērsties tiesā. Es domāju, tas ir e, ļoti piemērot tieši šim lauciņam, bet e, tas nenozīmē, ka sistēma ir perfekta. Mēs jau esam identificējuši ļoti daudzus gadījumus, kad liekas sistēma noteikti varētu uzlabot un mēs jau vairākas reizes esam par to parlamentā diskutējuši, ka jaunie nolīguma uzmetumi ar Singapuru un Kanādu ir viens piemērs. Tur ir runāts par pilnīgu caurskatāmību, nu kaut vai ņemot vērā to, ka tieši caurskatāmības trūkums bieži vien ir kritizēts, ir neatkarīga arbitrāža, neatkarīga šķi šķīrēji, tiesneši un lietas tiek skatīts valsts līmenī. Un beigās jūs arī redzēsiet attēlu kurā var redzēt, eh, kādi uzlabojumi jau ir panākti Eiropas Savienībā, un tas varētu atvieglot eh, tādas eh, pārdomātas un loģiskas investīciju politikas izveidošanu Eiropas Savienībā. Uh, Tika minēts uh, arī konsultācijas, kas norisinās uh, ievadrunā. Mēs esam arī tādas veikuši, uh, esam veikuši konsultācijas, aptaujājuši pilsonisko sabiedrību, interesētās puses. Ļoti daudzi bija skeptiski noskaņoti, pat tā ļoti skeptiski noskaņoti, bet bija arī ļoti daudz priekšlikumu, kā reformēt šo sistēmu, un mēs esam identificējuši četrus darbības lauciņus, kurus ir nepieciešams atstrādāt tā pamatīgāk. Ir jādomā par uh, labākām tiesībām uh, regulēšanai, jādomā arī par arbitrāžu tribunālu izveidi, sevišķi, ja ir konstatēts interešu konflikts, un trešām kārtām uh, ir jāizpēta, kā vietējām eh, juridiskajām sistēmām vajadzētu darboties eh, un sadarboties, lai izvairītos arī no paralēlām sūdzībām, lai būtu skaidrāk nodalīts kompetents un eh, ceturtkārt. Domāju, ka ir ļoti liela vienprātība, nestoties uz to, ka cilvēki kritizē šo nolīgumu, ka būtu jāpadomā par tādu otru vēl um, kontrolas orgānu. Mēs esam uh, iepazinušies ar šiem priekšlikumiem un paši izstrādāsim savu jau ļoti drīz. Paldies par uzmanību, paldies! Tas bija ļoti skaidri, nepārprotam komisijas pozīcija, un tagad uh, uzstāsies doktore Freja Bētensa, kas ir um, Laidens Universitātes asociētā tiesību profesore. Viņa Viņa arī strādā uh, Brīseles universitātē, un uh, viņa, arī, viņa specializācija ir tieši šie starptautiskā nolīguma lūdzu. Um, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu pateikties, ka mm, esat devuši man iespēju e, sniegt tādu akadēmiski praktisku skatījumu šo jautājumu. Vairumā atziņu, ko pauda komisija, es noteikti varu piekrist bet gribētu īsumā raksturot trīs lietas. Pirmkārt, kādēļ vispār ir šis ISDS, kādēļ ir eh, investīciju tiesību normas un Tālāk eh, aplūkošu jautājums, kas visbiežāk eh, roda šajā sakarā, un treškārt, kāda ir ieguvumi un cik lielā mērā tie ir lielāki nekā izmaksas. Tātad kādēļ vispār ir šī sistēma? Pirmkārt, šī sistēma tika izveidota kā reakcija uz patvaļīgu ekspropriāciju un bija vēlme noteikt vismaz minimālās tiesības visiem investoriem. Un patiesībā tā ir tāda pati ideja, kādēļ tika izveidots vispār cilvēktiesību kopums. ISDS tika izveidots sakošu iemeslu dēļ. Pie, iepriekš darbojās tā saucamā diplomātiskā aizsardzība attiecībā uz uh, tikai diplomātiem, bet uh, šī sistēma nedarbojās uz de, eh, normālām investīcijām. Un cilvēki, kā uh, fiziskas personas, uh, nekad nevarēja atgūt savus zaudētos līdzekļus. No sākuma tika ierosināts atgriezties uh, pie uh, valsts pret valsti arbitrāžu sistēmas. Es to apšaubu, jo um, tas nozīmē, ka tīri ekonomiski strīdi tiek pacelt starptautiskā līmenī, kas ir pilnīgi nevietā. Un šādā gadījumā valsts lēmums netiktu pieņemts izējot no apsvērumiem, vai investors ir ciets zaudējums, bet tas tiktu izmantot kā instruments uzbrukt kādai citai valstī. Par pārpratumiem. Jāsaka, šī sistēma nav domāta tikai lielajiem uzņēmumiem, to lielā mērā izmanto arī mazie un vidējie uzņēmumi. Līdz šim eh, vairumā eh, gadījumu, jebkuros ja strīdos uzvarēja valsts, un ja arī investors eh, vinēja lietu, tad parasti kompensācijas bija nesalīdzinām mazākas nekā zaudētās investīcijas. Pēdējos gados visvairāk strīdu prasības ir iesnieguši investori no Nīderlandes, Vācijas un apvienotās karalistes. Tas ir daudz vairāk nekā no ASV. Eh, par laimi nav tikušas celtas prasības pret eh, minētajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Eh, Vatenfāla gadījums patiesībā ir vienīgais lielais neveiksmīgais izņēmums, bet, kā es teicu, te mēs nerunājam par likumdošanu, bet par lēmumu, kas pieņemts valdību līmenī un ļoti specifiskos gadījumos par izmaksu un ieguvumu analīzi. Tieši tiek uzdots jautājums, vai dalību valstu tiesa strādā pietiekami labi un efektīvi. Jāsaka, ka tiesu aizsardzības sistēma nevienmēr darbojas tīpaši politiski sensitīvos gadījumos, jo ļoti bieži tiesneši tomēr realizē šo uzticību savai valstī. Es piekrītu manam kolēģim attiecībā uz to, ka starptautiskās tiesības nevienmēr tiek piemērotas korekti un pareizi, un mēs redzam, ka dalība valsts tiesas nevienmēr veiksmīgi pievieno starptaut, eh, piemēro starptautiskās tiesības. Nesen, piemēram, kāda NVO organizācija eh, gribēja vērsties Eiropas kopienu tiesā, izmantojot atsaucu starptautiskajām tiesību normām, viņa prasība netika pieņemta. Tāpat ļoti bieži šajās debatēs ir dzirdams, ka Ja ir labi darbojušā sistēma, kādēļ būtu vēl vajadzīga paralēla starptautiskā sistēma? Es parasti vaicāju cilvēkiem tad tā, vai jūs esat gatavi atteikties no Eiropas cilvēktiesību tiesas, jo visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir pietiekami laba cilvēktiesību tiesiskā aizsardzība. Nu, kad es uzdod šādu jautājumu, tad cilvēki ļoti bieži maina savu viedokli. ISDS varētu darboties ļoti veiksmīgi tad, eh, kad eh, dalība valstis nav gatavas jautājumu atrisināt, bet bieži tiek pārprasts, ka dalība valstu tiesu procesi ir lētāk nekā startautiskā tiesvedība. Šeit gribētu norādīt, ka tas nevienmēr tā ir. Un mm, ja, piemēram, prasība tiek iesniegta vispirms pirmās instances tiesā, pēc tam tā tiek pārsūtāta un pēc tam tiek skatīta augstākajā tiesā, arī šis nacionālais tiesvedības process var izmaksāt ļoti, ļoti dārgi. Varētu pavaicāt, vai šī sistēma ir perfekta? Nē, protams, tā nav perfekta, lai arī tā ir laba. To noteikti var uzlabot vēl. Viens no eventuālajiem veidiem, kā šo sistēmu vēl labāk uh, pilnveidot, ir restriktīvi definēt, um, kādas investīcijas un kādus investors mēs aizsargājam. Mēs negribētu aizsargāt uh, investīcijas vai investors, kas reģistrēti kaut kur tikai ar uh, pastkastītes numuru. Jāsaka, daudz patreiz spēkā esošie starptautiskie nolīgumi ir ļoti nu, tāda miglēna izplūduša attiecībā uz to, kas tad ir aizsargājamais subjekts. Kas attiecās uz eh, tirgus piekļuvas tiesībām, tad arī šeit varētu izslēgt mm, atsevišķi investoru grupas, varētu izslēgt arī tā, saucamos, tā saucamās jumta klauzulas. Un, visbeidzot, Dažos Eiropas Savienības nolīgumos ir šī norma, bet dažos ASV nolīgumos tas ir, varētu iestrādāt tā saucamās uh, Eh, sabiedriskās politikas aizsardzību. Tāpat kā tagad, piemēram, ir atruna ar atsauci uz eh, sabiedrisko drošību, veselību, vidas aizsardzību, cilvēktiesībām. Tālāk ir iespējams arī uh, kvalificēt procesuālo piekļuvi ISDS sistēmai. Pirmais ierosinājums būtu vispirms izmantot uh, visas iespējamās uh, fāzes nacionālajā līmenī, pirms vērsties pie starptautiskās arbitrāžas, bet pastāv variants, jo tas varētu mm, samazināt uh, potenciālās prasības, bet šeit, kā es teicu, ir jā, jāskatās par uh, izmaksām un ieguvumiem, jo ja ir izdevumi Nacionālajā tiesvedībā, plus pēc tam ir papildus izdevumi starptautiskajā tiesvedībā, un ja viss process prasa 10 vai 15 gadus, tad, protams, tas nav risinājums. Bet var izvēlēties arī to, ko mēs žargonā saucam ceļa dakšas principu Tas nozīmē, ka uh, vai nu jūs uh, ejat pa Nacionālās tiesvedības ceļu, tātad vai nu pa kreisi, vai pa labi, izmantojot starptautisko arbitrāžu, bet neejot paralēli. Tālāk, tā saucamās frivolo prasību aizsardzība. Tas ir, uh, lai nevajadzētu iet cauri visai arbitrāžas procedūrai, ja prasība ir uh, acīm redzami nepamatota, un tad to varētu jau norādīt sākuma fāzē. Un lai nebūtu tā, ka investoram ir jāmaksā visi izmaksas. Jo tad var nākties, ka beigās investoram būs jāsadz pilnīgi visi ar tiesību saistītie izdevumi, arī tie, kas radušies valstī. Vispēcot eh, šī eh, mediācija. Mediācijai būtu jābūt eh, obligātai vai kā prekursoram un alternatīvai ISDS. Ja netiek izmantot šī iespēja, tad nav iespējams virzīt tālāk pra, prasības izmantojot ISDS sistēmu. Un mēs varētu šajā procesā iestrādāt aizsardzības principus. Tātad, kad investors ir uzsācis šo prasības izskatīšanu, tad Tas nenozīmē, ka, piemēram, Eiropas Savienība vai investoru valsts nevar sev vairs aizsargāt. Tas viss ir domāts, lai palielinātu caurskatāmību. Patreiz šķīrēja tiesas lēmumi ir publiski pieejami, tad, kad tie ir pieņemti, bet būtu svarīgi, lai jūs varētu saņemt informāciju arī par to, kādas prasības tiek iesniegtas vai no eh, prasītāja puses, vai no atbildētāja puses, vai no valsts puses, un būtu svarīgi dot cilvēkiem iespēju sakot eh, šim procesam. Piemēram, nafta nolīgumā ir eh, šādas procesuālās darbības atrunas atrunātas. Un uh, cilvēki tiešām izmanto šīs uzklausīšanas un, un izsk iespēju piedalīties uh, lietu izskatīšanā. Protams, ir iespējama arī izņēmuma attiecībā uz uh, valstu, konf, uz valstu slepeno informāciju vai um, konfidenciālo komerci informāciju, bet katrā konkrētā gadījumā šie apstākļi jāizvērtē atsevišķi. Bez tam eh, varētu tādējādi mm, dot eh, tādu aktīvu lomu tām eh, valstīm, kas ir mm, dalībniec šajā lietā un, piemēram, varētu Mikus Kūrija informāciju, piemēram, izmantot no NVO, tāpat varētu vienoties arī par tā saucamo rīcības kodeksu. Uh, Viena no sūdzībām, kas izskanēja, ir par to, ka šīs lietas skata ļoti neliela tiesnešu grupa. Eh, tas ir tādēļ, ka investori un valsts kaut kā nozīmē šo lietu izskatīšanai viens un tos pašus cilvēkus, bet eh, var paredzēt ļoti striktas normas attiecībā uz informācijas atklāšanu. Tas nozīmē, ka uh, um, lietas um, iztiesātājiem vai skatītājiem um, būtu jānorāda, kādās citās lietās, kādu citu lietu izskatīšanā viņi vēl ir iesaistīti. Un jādod ir iespēja arī uh, pusēm piekrist vai noraidīt uh, piedāvāto šķīrēt tiesas sastāvu iepazīstoties ar to pirms lietas skatīšanas. Mm, tas noteikti uzlabot visu šīs sistēmas leģitimitāti un paredzamību, un tas ļautu arī novērst tiesību normu nepiereizu piemērošanu tieši šī caurskatāmība. Bet, protams, tas, ka ir iespējams izmantot uh, pārsūdzību vai šo apelāciju, tad nevienmēr tas tiek izmantots. Sākumā noteikti būs tā, ka lielākā daļa mm, zaudējušo pušu iesniegs e, šo apelācijas prasību, bet es domāju, ka cilvēki būs guvu, ieguvuši lielāku pieredzi, tad varbūt e, šādu apelācijas lietu nemaz nebūs tik daudz. Bieži cilvēki saka, ka mēs nevēlamies arbitrāžu, mēs gribam, lai tiktu izveidota pastāvīga tiesas struktūra. Tāda iespēja ir, ir vesela rinda dažādu šo pastāvīgo tiesu, bet jautājums, vai mēs tiešām to vēlamies, jo, ja tiek veidot šāda pastāvīga tiesa, tad ir vajadzīga ēka, administratīvais personāls, tiesneši, kas piesaistīti šai tiesai, vai tas dos labāku kvalitāti. Tas, protams, ir viens no risinājumiem. Un tad vispār vajadzētu attiecībā uz katru nolīgumu atsevišķu tiesu. Un par to vajadzētu vienoties, piemēram, ne tikai ASV un Eiropas Savienībai, bet uh, visām valstīm, visām pusēm, kas pievienojušās nolīgumam. Tas ir ticis mēģināts ar daudzpusējo investīciju nolīgumu vai starptautiskās tirzniecības organizāciju, bet šķiet, ka tā ir tēma, par ko nav iespējams daudzpusē vienoties. Ja mēs veicam šo izmaksu ieguvuma analīzi, tad, protams, ir vesela rinda lietu, ko vajadzētu uzlabot. Ir nepieciešami labāki, padziļinātāki nolīgumi, lai šie nolīgumi būtu labi definēti, kur skaidri aprakstīts, uz ko attiec šī aizsardzība un kādas jomas ir izslēgts no šīs aizsardzības. Bez tā būtu labi, ja tiktu kvalificēta šī procesuālā piekļuva, pārredzot tās fāzes, kas ir obligātas pirms var izmantot ISDS sistēmu. Tā varētu būt vai nu kāda mediācijas procedūra vai kāda nacionālās izskatīšanas procedūra, lai nebūtu šādu nepamatotu prasību. Un, nu, protams, ir jābūt maksimālai caurskatāmībai, ir jābūt rīcības kodeksam un apelācijas instrumentam. Visbeidzot, noslēgumā, es domāju, ļoti svarīgi, lai tiktu iesniegt korekta un pareiza un pilnīga informācija. Jā, piemēram, mēs uzzinām par to, ka ir uh, tiesneši, kuri varbūt saņem kaut kādus uh, labumus, dažādos formās, lai eh, lēmtu par labu vienai vai otrai pusē, tad varētu attiecīgi pieņemt lēmumu par personu neiekļaušanu eh, šajos mm, paneļos, kas izskata lietu. Bet, protams, nevajadzētu teikt, ka šī sistēma kopumā ir slikta līdz ar to. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka ir vienota Eiropas Savienības stratēģija nekā atsevišķu dalībvalstu stratēģiju, un TTIP varētu kalpot par labu piemēru nākamajiem Eiropas Savienības nolīgumiem, jo tas attiecīgi dos mums ietekmēseņšas virs sarunās ar citām valstīm, un tad mēs varētu vērsties, piemēram, pie Ķīnas un teikt, mm, jā, lūk, jūs redzat, tas ir mums šajā TTIP nolīgumā, un tādēļ mēs arī vēlamies šādu sadaļu nolīgumā ar jums. Un es domāju, tā ir unikāla iespēja rādīt piemēru, kas varētu kalpot par katalizātoru, lai uzlabotu investīciju tiesību sistēmu visā pasaulē. Paldies! Paldies, protams, ka uzlabojumi ir nepieciešami. Trešais eh, eksperts Džeims Žans, kurš ir investīciju un uzņēmējdarbības nodaļas direktors UNCTED organizācijā. Viņa nodaļa ir atbildīga par investīciju uzņēmējdarbības un ilgspējīgas attīstības jautājumiem un sagatavo igadēju ziņojumu. Žana kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Man tiešām prieks un gods būt šeit, Eiropas parlamentā, ar savu prezentāciju un piedalīties viedokļu apmaiņā par šo ļoti svarīgo jautājumu. Es pieņemu, ka šis jautājums jau parlamentā ir ļoti plaši apspriests. Es tādēļ vēlētos šeit atgādināt, ka ISDS ir īstenošanas mehānisms, kas tiek piemērots starptautiskiem nolīgumiem. Līdz ar to mums nevajadzētu ISDS skatīt izolēti, bet gan saistīt to ar tiem noteikumiem, kas ir iekļauti starptautiskos investīciju nolīgumos. Un šī saite starp eh, saturu un procedūru vienmēr ir jāpatur prātā, apspriežot ISDS reformēšanu. Bez visaptarošas pieejas, kas eh, skata gan saturu līgumos, gan ISDS, jeb kādas reformas mēģinājums eh, būs nesekmīgs. Esmu sagatavojis arī prezentāciju un vēlos uzsvērt būtiskākos jautājumus, it īpaši tos, kas e, ir ietverti jūsu paziņojumā. Manā rakstiskajā prezentācijā es koncentrējos uz četriem aspektiem. Pirmkārt, noteikti lielākos izaicinājumus, ar ko saskarās starptautiskais investīcija režīms. Otrakārt, e, sniegt būtiskākos faktus par pašreizējo IZDS izmantošanu, un tur es arī uh, apvienoja debates eh, plusus un mīnusus par ISDS mehānismiem un pēdējā vissvarīgākā daļa manā prezentācijā ir analizēt iespējamās alternatīvas ISDS reformas īstenošanā. Un eh, tad plus un mīnus katrai no šīm alternatīvām. Sacīšu uzreiz, ka ISDS režīms ir ļoti sarežģīts Starptautiskais investīcija režīms tātad ļoti sarežģīts. Tur ir 3260 investīcija līgumi, kas ir divpusēji, reģionāli un daudzpusēji. Tāda bija mūsu statistika uz 2014. gada beigām. Šī režīma ietveros strīdu izšķiršana tiek uztvērta kā vissarežģītākā dimensija. Te šeit nav nekāda vienkāršo risinājumu vai īsceļu. Startautiskā investīcija režīmam ir trīs lielākie izaicinājumi. Pirmkārt, attiecībā uz politikas telpu, tātad, lai valdības varētu regulēt situāciju, Vai otrais izaicinājums ir integrēt ilgspējīgas attīstības mērķus starptautiskā investīcija līgumos, Mēs tikai dažus līgumus esam līdz šim eh, konstatējuši, kur šādi mērķi ir īstenot, tie ir paši jaunākie, nesenākie. Un trešais izaicinājums ir sistēmisks izaicinājums. Tieši tādēļ, ka ši, šī lielais eh, saprotas, ka investīcija līguma apjoms ir sistēmiski sarežģīts. Pirms pievēršos reformām, reformu iespējām ISDS, eh, vēlos uzsvērt dažus būtiskākos faktus. Ko, kopējais eh, ISDS strīd izšķiršanas gadījumu skaits saskaņā ar mūsu datiem uz 2014. gadu veido 628 gadījumus. Un tas parāda, ka šādu gadījumu skaits katru gadu pieaug. Lielākā daļa no prasībām eh, bija no Eiropas Savienības valstīm, kas veido vairāk kā 50% no visām gadījumiem, un vēl 22% eh, iesniedz investoru no ASV atbildētāju valstis, 101 valsts kopumā ir bijuši kā atbildētāji šādos e, procesos, un vairāk kā 70% no zināmiem gadījumiem ir pret at, jaunatīstības valstīm un pārējais e, procesā esošām valstīm, kur e, vēl šīs sistēmas ir vājas. Saliekot ISDS gadījumus tādā plašākā perspektīvā, kopā apjoms veido ap 26 triljoniem ASV dolāru 2013. gada beigām un ietver 1400 eh, pārnacionālu uzņēmumu ar vairāk kā 892 filiālēm pasaulē. Tātad tādi ir fakti par ārvalstu investīciju strīdiem. Salīdzinot ar šiem milzīgajiem skaitļiem, I, ISDS gadījumi ir tikai 608, kas tika uzsākti pēdējo 20 gažu laikā, kas e, izskatās ir maza daļa no kopējiem procesiem. Pat pieskaitot kaut kādus nezināmos mums gadījums, kas varētu veidot līdz trešdaļai no skaitļa vienalga, tas ir salīdzinoši mazs skaitlis. Protams, ka nevaram skatīt tikai uh, skaitļus, daži no tiem skar būtiskas politiskās jomas. Ejot tālāk par investīciju jomu vien, piemēram, enerģētikas politika, veselības aprūpas politika un pasākums saistībā ar finanšu krīzi. Dažos gadījumos ir iesaistīti milzīgas naudas summas. Līdz ar to ir ļoti svarīgi izvērtēt ieguvums un zaudējums ISDS sistēmā un izveidot sistēmu tādu, lai varētu investīcijas strīdus eh, atrisināt, eh, ņemot vērā investoru, valdību un citu iesaistīto pušu intereses. Man ir analīze tālāk par plusiem un mīnusiem. Es domāju, tā jums ir zinām, es detalizēto neatkārtošu, tāpēc eh, ātri pāriešu uz prezentācijas nākamo daļu attiecībā uz ISDS reformu un kuru uh, ceļu tālāk izvēlēties. Šobrīd debats par ISDS jautājumiem iet tālāk par jautājumu, vai vajadzīga šāda sistēma vai nē. Jautājums šobrīd ir, ja mēs uh, izvēlamies ISDS, tad uh, kas mums darāms, kā uzlabot šo mehānismu? Ja mēs saglabājam ISDS, kā rīkoties tad, un ja nē, tad kāda ir, kādas ir alternatīvas. Šeit ir jā, jāsalīdzina ar citiem scenārijiem. Sākšu ar visvieglākajām alternatīvām. Atteikties no ISDS vispār. Kas paliktu šādā gadījumā? Investoriem būtu pieejamas vietējās tiesas attiecīgajā valstī un starptautiskās strīdus e, risināšana starp valstīm. Tās ir tās divas alternatīvas, kas paliek, ja nepastāv investoru un valsts strīds izšķiršanas mehānismu, kā to priekšsarātais sākumā norādīja. Vietējai strīdu izšķiršanai Švegarnis kungs jau parādīja, kāds, kāda ir trūkumi, ja mēs paļaujamies tikai un vienīgi uz vietējo līmenis rīts izšķiršanā, to es neatkārtošu Šeit ir vairākas problēmas. Viena būtu tētip līmenī. Pašreizējā pastāvīgā Eiropas Savienības tiesa, cik lielā mērā viņi būtu gatavi uzņemties šādas lietas. To jau Šlegelmils kungs eh, detalizēti paskaidroja. Otra lieta - visiem Eiropas Savienības līgumiem, jo Eiropas Savienība eh, neparaks līgums tikai un vienīgi ar ASV šobrīd, bet ir arī līguma ar citām valstīm, un vēl būs līguma ar citām valstīm. Kā tad labāk risināt visus šos eh, sarežģītos jautājumus ar investīciju līgumiem, izmantojot vietējos strīdišķiešanas mehānismus? Nu, tur ir, ir savi ierobežojumi. Otra alternatīva ir starpvalstu strīdus izšķiršana. Tas ir klasiskais veids, kā starptautisko tiesību ietvaros risināt strīdus. Tas iekļo visus um, investīciju līgumus, kur ir iekļaut šie starpvalstu strīdus izšķiršanas mehānismi. Tā ir arī tā pieeja, ko izmanto PTO attiecībā uz uh, starptautiskiem līgumiem. kāpēc nevaram pilnībā izmantot šo režīmu starptautiskiem šķiriem. Nu, priekšrocība starpvalstu strīdus izšķiršanai būtu samazināt e, valsts e, pakļaušanu riskam, nonāk šādās e, tiesas procesos, un investoriem būtu lielāka interese aizstāvēt savas tiesības, Savukārt viņa mājas valsts eh, vēlētos eh, vairāk ierobežojumu, ņemot vērā, cik, eh, cik varētu būt riskanti apsūdzēt citu valsti starptautisko tiesību pārkāpumos. Līdz ar to tur arī parādās trūkumu starp valstu strīdus izšķiršanā. Investori būtu pilnībā atkarīgi no tā, cik viņu valsts valdība būtu gatava aizstāvēt viņa interesu, apsūdzot citu valsti, un, un īpaši mazo vidēju uzņēmumu investoriem būtu īpaši grūti. Viņiem būtu jāpārliecina savas valsts valdība, ka pārkāpums pret viņiem ir tik būtisks, ka ir vērts eh, bojāt eh, attiecības ar citu valsti. Protams, ka daudzos gadījumos mazajiem investoriem tā ir neuzvarama cīņa. Šāda apsvēruma arī norāda uz būtisku atšķirību starp eh, investīciju strīdos izmantojumu starp, starp valstu arbitrāžu un tirzniecības gadījumos. Tirzniecības gadījumos tas atstāja ietekmi uz ekonomiku valstī kopumā, kamēr investīciju strīds parasti būtiski skar tikai vienu konkrētu investoru. Līdz ar to valsts drīzāk eh, eh, izvēlēsies eh, strīdus izšķiršanu meklēt tirzniecības jautājumos, nevis investīcija jautājumos. Noslēgumā nedomāju, ka ISDS pilnīga atmešana vai ekskluzīvi paļauties uz citiem uh, alternatīviem mehānismiem varētu palīdzēt atrisināt problēmas, bet mums ir jāatbild uz leģitīmām bažām par pašreizējo ISDS funkcionēšanu. Ja tiks pieņems lēmums saglabāt ISDS, tad es attiecīgi nonāku pie savas eh, prezentācijas galvenās daļas par ISDS eh, alternatīvām. Mēs esam pētījuši šo jautājumu jau gadiem ilgi un centušies eh, apkopot arī debates visā pasaulē un nonākuši pie piecām reformu alternatīvām. Tas iekļauj ierobežot investoru pieeja ISDS un uzlabot procedūras esošajās starptautiskajās konvencijās, kas skar ISDS, piemēram, konvencija investoru strīdu izšķiršanai. Otrs būtu pielāgot esošo ISDS sistēmu, izmantojot pārskatīšanu atsevišķos investīciju līguma, atsevišķām investīciju līguma normām saistībā ar ISDS. Tālāk varētu tikt izveidot pastāvīga starptautisko investīciju lietu tiesa. Ceturtais būtu ieviest apelācijas mehānismu un piektais veicināt alternatīvu strīdus izšķiršanas eh, risinājumu īstenošanu, piemēram, samierināšanu vai mediāciju. Koncentrēšos uz uh, Eh, tām trim opcijām, ko priekšsarētais pieminēja, tātad pastāvīgā investīcijas jautājuma tiesa, apelācija mehānisms un alternatīva risinājumi. Tas nenozīmē, ka pārējie varianti uh, kur ir runa par eh, investoru piekļuvus ierobežošanu vai pielāgošanu, ka tie būtu mazāk svarīgi. Nē, tieši pretēji. Šīs opcijas eh, arī ir daudzsološas, jo ļauj īstenot eh, kaut arī ierobežotas, tomēr būtiskas reformas. Savukārt pārējie trīs eh, varianti ir sarežģītāki ar saviem plusiem un mīnusiem. Vispirms pastāvīgā startautiskā investīcija lieta tiesa. Tas aizstātu pašreizējo ad hoc tribunālu izveids sistēmu, tur būtu tiesa, kuru kurā lēmtu tiesneši, kurš savukārt nozīmētu valstis, apelāciju tiesas instance būtu pieejama. Šāda iestāde būtu ar globālu kompetenci visiem investīciju strīdiem. Un tas varētu ievērojami uzlabot ISDS sistēmu caurskatāmību un uzticamību. Uh, un arī nodrošināt konsekventu līgumu normu interpretāciju. Protams, izveidot šādu tiesu būtu milzīgs izaicinājums. Ir jautājums par to, cik tas dzīvotspējīgi būtu un vai valstis varētu savā starpā vienoties. Līdz ar to tur ir zināmas grūtības. Tomēr iespējas izveidot tādu pastāvīgu investīciju tiesu uh, Eh, vieglāk būtu reģionālā vai divpusējā kontekstā, piemēram, kā tētība gadījumā, ņemot vērā ierobežoto iesaistīto valstu skaitu un interpretācija būtu nepieciešama tikai vienam vai dažiem investīciju līgumiem. Bet pagaidām šādi precedenti mums nav. Un valstis vēl nav izrādījuši gatavību sekt izmaksu šādas instances izveidē un uzturēšanai. Tālāk par apelācijas mehānismu. Šāda ideja nav jauna. Ir dažas, daži divpusējie investīcija līgumi, kas ir virzījušies esmu šajā virzienā. Tur ir eh, normas paredzēts, jautājums ir par to īstenošanu. Šeit ir vairāk argumenti par labu šādiem mehānismiem Vissvarīgākais jau ir tas, ka varētu pārskatīt pirmā līmeņa šķīrēja tiesas lēmumus un, ja nepieciešams, koriģēt tos, bet pastāv problēmas arī ar apelāciju mehānismiem tādās juridiskās sistēmās, kur ir vairāk kā 3000 investīciju līgumu, nu tad eh, apelācijas mehānismā nevarētu tikt nodrošināt pilnīgi konsekvence, jo katrs atsevišķais līgums ir jāinterpretē uh, eh, savāk atsevišķajā kontekstā, un tas atkal negarantē konsekvenci attiecībā uz rezultātiem. Jā, jā, priekšsēdētāji, es jau tojos beigām. Tālāk par alternatīvajiem strīdus izšķiršanas mehānismiem. Šeit ir vienkārši diezgan, bet tas nav saistoši. Tātad tas ir svarīgi, bet ar to nevar šobrīd aizstāt citus mehānismus. Līdz ar to īsumā kas mums nepieciešams, ir tāds kā jauns mehānisms. Un pat tas, kas mums ir nepieciešams, ir dažādu pieeju kombinācija. Tā tad nevis viens atsevišķs variants, bet vairāk variantu apvienojums. Risinot ISDS problēmas, mums tas ir jāskat plašākā kontekstā, saistībā ar investīciju režīmu kopumā, lai nodrošinātu konsekvenci. Un kopumā mums ir nepieciešama jauna investīcija līguma paudze, kas ņem vērā 21. gadsimta izaicinājumus. Paldies! Now, la... Paldies! Tagad pēdējais runātājs šajā panelī profesors Stefens Hindelangs no Berlīnas Brīvās Universitātes. Viņš pastāstīs par Ekspo ģenerāla direkcijas veikto pētījumu, tas tika veikts 2014. gadā, un šo pētījumu sagatavoja profesors Kaupers, profesors Pernīts un pats profesors Hindelāns. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādātāji kungs, paldies, ka es tagad īsumā jūs varu iepazīstināt ar galvenajām atziņām, ko ieguvām eh, veicot trīs pētījumus par ISDS Profesors Kaupers un profesors Pernīs, tāpat kā arī es, ļoti e, ceram e, debates par ISDS, CETA, TTIP, Singapūru un citiem nolīgumiem ievirzīt tādā objektīvākā diskusija gultnē. Es jau pašā sākumā gribēju pateikt, kāds ir visbūtiskākais vēstījums, kas īstenībā izrietēja no visiem trim pētījumiem. Uh, Eiropas Savienībai visos um, aptverošos brīvās tirzniecības nolīgumos vajadzētu ievietot tāda veida investīcijām veltītas nodaļas. Un, ja nepieciešams, tad arī vest sarunas tieši par investīciju nolīgumiem, atsevišķiem investīciju nolīgumiem. Ja mēs runājam par moderniem investīciju uh, nolīgumiem, uh, Eh, kas ietilptu brīvās tirzniecības nolīgumos, tad Eiropas Savienība varētu uzlabot kopumā starptautiskā tiesiskuma attīstību un um, aizsargāt Eiropas investīcijas ārzemēs. Mēs esam eh, pētījuma rezultātā izpētījuši seta uzmetumus, eh, kas vēl nebija galējās teksta versijas, un esam eh, tos salīdzinājuši ar citiem investīciju nolīgumiem, kas ir stājušies spēkā arī, piemēram, dalībvalstīs. Ceta ir eh, tāda kā revolucionāra ar, ar tādu revolucionāru raksturu. Mēs runājam par jaunas kvalitātes investīciju līgumiem Eiropā. Un, uh, CETA eh, definē standārtus daudz detalizētāk, biežāk ir arī atsaucis uz regulējumu un investīciju arbitrāžu, kā arī tiek runāts par caurskatāmāku un arī bieži vien eh, tādu neitrālāku pieeju. Mēs esam uh, konstatējuši piecus izaicinājumus, kas, kam joprojām ir jāatrod risinājums. Ir visai interesanti, ka pieci Četras no piecām jomām ir identificētas um, komisijas ziņojumā pēc tam, kad tika veikts konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību, kā tādas jomas, kurās ir nepieciešams vēl daudz darba. un eh, mēs neesam eh, iekļāvuši savos pētījumos Eiropas Savienībā esošos, eh, spēkā esošos investīciju nolīgumus. Ja mēs runājam par šīm piecām jomām, pirmām kārtām pašreizējā teksta, teksta versijā nav pienācīgi inkorporētas dalību valstu jurisdikcijas, un tas arī uh, pavājina jau spēkā esošās jurisdikcijas tādu kā franču, uh, holandiešu un eiropiešu. Un tādēļ eh, star, da, dalībvalstu līmenī eh, šāda startautiska līguma pieņemšana varētu nozīmēt savukārt dalībvalstu jurisdikcijas eh, tādu vājināšanu. Netiek uh, runāt par apelācijas eh, mehānismu, tas ir tikai tā garām ejot pieminēts. Un jāsaka, tādā veidā šeit pastāv ļoti atšķirīgas interpretācijas un netiek arī uh, garantēta konsekventa uh, līguma ievērošana un interpretācija. Un CETAS pašreizējā tekstā netiek runāts arī par to, uh, kā varētu uh, um, tribunāla spriedumu ietekmēt vispārējo investīciju klimatu valstī. Mums ir jārunā par ad hoc arbitrāžām un dažādiem konsultantiem. Ja viņi visu laiku mainīs lomas, vienā brīdī viņus uh, apsūdzēs biznesa interešu konfliktā un tas nenozīmē. Un tas varētu arī tikt uztverts kā tāda investoriem draudzīga sprieduma pieņemšana. Un ceturtām kārtām pašreizējā CETAS um, teksta versijā ICSID sekretariāts, kas ir daļa no starptautiskajām uh, organizācijām, uh, nepieļaus um, Eiropas spēku tradicionālo dominanci piektām kārtām. Uh, strīdu šķiršanas mehānisms, kas ir iekļauts CETA tekstā, nu, varētu nebūt pilnībā atbilstoši ES līgumos noteiktajam, jo netiek ņemts vērā tas, ka Eiropas Savienības tiesa ir Eiropas Savienības tāds kā tiesiskais monopols un netiek ievērot arī pietiekamā mērā Eiropas uh, Savienības likumu autonomiju. Kas Eiropai ir nepieciešams tā vietā? Ir nepieciešams neatkarīgs inovatīvs ISDS modelis, kas aizsargās investorus un ņems vērā Eiropas un dalībvalstu intereses. Eiropas ISDS modelis var palīdzēt aizsargāt investīcijas ārzemēs, ilgspējīgā veidā izveidot jaunus globālos standartus un piedāvājot um, stimulus investīcijām. Uh, sa saliekot līdzsvarā valdību, regulējumu un privātās īpašuma intereses, tajā pašā laikā saglabājot arī dalību valstu un Eiropas vērtības un uh, eh, tiesisku, tiesiskās tradīcijas. Jāsaka, šāds Eiropas modelis varētu pietiekami labi atrisināt uh, strīdus starp investoriem un uzņēmēju valsti. Un jāsaka, dalību valstu sistēmas eh, ievēro pamatiesības un tās tiek arī pilnībā piemērotas. Un vajadzētu padomāt arī par tādu pietiekam elastīgu vietējo uh, legālo instrumentu lomu. Tas, ka ir jāizmanto sākumā visi legālie instrumenti, kas ir sastopami pašmājās, uh, ir viens no galvenajiem principiem, ko var izvērtēt, izmantojot uh, tiesiskuma indeksu. Otram kārtam Eiropas modelis eh, radīs tādu apelācijas instrumentu strīdus gadījumiem investīciju jomā, ja nevarēs izmantot arbitrāžu, ņemot vērā ES eh, nolīgumu un iespējamas eh, arī iespējami arī varianti, kad arbitrāža varētu notikt balsoties uz trešo valstu nolīgumiem. Trešām kārtām tiks eh, mazināta tāda varbūt eh, nepareiza attieksme vai uzskats, ka citreiz šīs tiesas un ad hoc tribunāli darbojas galvenokārt investoru interesēs un tā teikt nav gluži bezparteiski. Tādēļ arī eh, jādomā arī par šādu potenciālo arbitro, mediātoru arbitrāžu instrumentu saraksta izveidošanu, lai šā, ar šādu sarakstu varētu iepazīties visi eh, tiesneši, visi juristi, kas piedalās eh, šādā strīdu šķiršanā. Ceturām kārtām. Šāds ISDS Eiropas modelis varētu palīdzēt administratīvos lēmumus deleģēt starptautiskām arbitrāžas institūcijām, kas atrodas Eiropā un tā veidā uh, varētu valdīt pārliecība, ka tieši šīs struktūras ir pietiekami neitrālas, ņemot vērā to starptautisko organizāciju statusu. Un IC, CID ģenerāla sekretāram nebūtu brīvas lēmšanas iespējas pieņemot uh, administratīvas lēmumus par CETU un uh, visiem citiem ES nolīgumiem. Piektām kārtām Eiropas modelis varētu pilnībā garantēt ES likumdošanas uh, kā arī ES tiesas juridisko monopolu. To varēs panākt tad, ja Eiropas Savienības likumdošana un jurisdikcija uh, nebūs, būs tā teikt nodalīta no investīcija arbitrāžas. Un, ja radīsies kādi jautājumi, tad varētu šā jautājuma izskatīšanā iesaistīt Eiropas Savienības tiesu, lai tā nāktu talkā ar savu interpretāciju. Lai izvairītos no juridiskās nenoteiktības, ISDS teksta uzmetums ir jāiesniedz Eiropas Savienības tiesai izskatīšanai, pirms tas tiks noslēgts un iespējams ratificēts. Kopumā Eiropas Savienība ir e, gūs panākumus, e, iekļaujot investīciju nodaļu CETA nolīgumā. Tas e, ļoti lielā mērā saskan ar Ziemeļamerikā pieņemtajiem standartiem, bet joprojām šeit mēs esam konstatējuši arī deficītus. Tā kā nav mm, šis jaunais nolīgums vēl tajās spēkā, tad Eiropas parlamentam vajadzētu piedāvāt konkrēts risinājums, lai Eiropas investīcijas varētu zelt un plaukt. Paldies! Paldies! Liels paldies par uh, šo ļoti precīzo prez, prezentāciju un par to, ka ievērojāt uzstāšanās laiku. Tagad jautājumu un atbilžu sesija 20 minūšu garumā. Lūdzu, izsakieties īsi, konkrēti un uzdodiet jautājumu, jo šī ir domāta kā jautājumu un atbilžu sesija, nevis paziņojumu un atbilžu sesija. Un lūdzu norādiet arī, kam jūs adresējat attiecīgo jautājumu. Tas būtu noteikti vislabākais. Emma Maklāren lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un paldies arī e, visiem mūsu paneļa dalībniekiem. Man šķiet, ka man jau smadzenes sāk sāpēt, jo šķiet ir izpētīta ikviena juridiskā un tiesiskā iespēja, ko no, e, varētu nodrošināt šis nolīgums, bet katrā ziņā ir skaidrs, ka ir nepieciešama investoru aizsardzība tādā vai citādā formā. Un Atbildi nevar būt vienkārši mums tādas aizsardzības nav un viss. Šodien pēcpusdienā dzirdētā statistika liecina par to, ka tieši mūsu Eiropas Savienības investori visvairāk izmantot šādu sistēmu. Mums ir jāņem vērā arī šie ierosinājumi, eh, kas tika izteikti šajā pēcpusdienā, lai uzlabotu ISDS sistēmu, lai cilvēki saņemtu reālu aizsardzību. Es esmu nobežījusies par ierobežoto piekļuvi MVU Man šķiet, ka šie priekšlikumi, kas te izskanēja, padarīt procesu vēl garāku un vēl dārgāku, un tas vēl vairāk attur MVU no šīs aizsardzības sistēmas izmantošanas un investīciju veikšanas. Tādēļ es gribētu aicināt izvērtēt to, kā mēs varētu efektīvāk izmantot varbūt apelāciju šo sistēmu kā mēs varētu mm, uzlabot cita tekstu. Gribētu uzdot konkrētu jautājumu profesoram, kurš teica, ka mums vajadzētu vairāk izmantot ISDS, uh, lai kliedētu sabiedrības priekšstatu par to, ka tiesas uh, sliecas lemt par labu investoriem. Tātad, kā uh, mainīt eh, šo priekšstatu par sistēmu. Varbūt eh, profesors varētu konkrētāk pateikt, kā to izdarīt. Paldies! Jamik! Paldies! Es nenākšu klajā ar paziņojumu, nē, bet es uzdošu jautājumu. Ievērošu noteikums. Vispirms uh, komisijas pārstāvim jautājums. Vai jūs varētu pateikt kaut ko par to, ka 97% no respondentiem pauda negatīvu viedokli par esošās aizsardzības sistēmas darbību. Tas pat nebija 50 pret 50. Tas varētu nozīmē to, ka cilvēki vispār ir neapmierināti ar šo sistēmu, kurām tad būtu jārīkojas, kam vajadzētu nodarboties ar arbitrāžu, vai tiem būtu jābūt esošajiem tiesnešiem vai uh, privātiem juristiem. Patents kundze uzstājās eh, kā eh, profesori, kura ir konsultējusi valdības, bet jūs strādājāt arī eh, ķīmijas nozarē. Vai jūs varat to apstiprināt? Un jūs arī darbojāties ISDS reklāmas kampaņā. Ir vairāk nekā 4000 investīciju nolīgumu un cik daudz no tiem beigsies tagad, kur viņa termiņš beigsies tagad. Ja mēs veidojam stratēģiju, tad mums ir jāzina, kāda ir esošā situācija, kur mēs esam, cik ir investīciju līgumi, kas darbosies. Jūs teicāt, ka trīs valsts, kurās darbojas ISDS, runā par to, ka viņu um, tiesību šīs aizsardzības sistēmas, investoru aizsardzības sistēmas uh, tiek vājinātas ISDS sistēma. Paldies! Jā, vielen dank, Herr Vorsitzende. Ich habe drei. Šuster kungs, paldies, man ir trīs jautājumi. Pirmām kārtām. Jūs teicāt, ka pateicoties ISDS e vajadzētu veicināt investīcijas. Tādēļ gribēju pavaicāt, vai ir bijis kaut kādi statistikas dati uh, par pēdējiem 10-15 gadiem par nenotikušām investīcijām starp ES un ASV, tādēļ, ka nav divpusēji ISDS, e vai nu, ir kaut kādi dati par to pieejami vai nē. Uh, un vai tas varētu būt viens no iemesliem, kādēļ konkrēts investīcijas netika eh, vispār veiktas. Es gribēju galvenokārt šo jautājumu uzdot Bēcens kundzei un komisijas pārstāvim. Otrs eh, jautājums. Tika teikts, ka vajadzētu izmantot pirmām kārtām visas dalībvalstu instances un eh, legālos instrumentus un līdztekus Bētenes kundze, un, ja pareizi saprot, arī Šleiglamils kungs teica, ka uh, dalību valstu tiesas daļēji nevarētu pat būt kompetentas uh, šajos jautājumos, bet ja tās nav kompetentas, vai tad nevarētu iedomāties, ka pateicoties TTIP varētu vienoties, ka dalību valstis uh, veic uh, reformas, lai ārzemju investori e, varētu baudīt tādu pašu e, līmeni un privileģijas kā vietēji investori, lai nebūtu šādas diskriminācijas. Nu, varbūt, ka to varētu iekļaut līgumā un tālāk. Pēdējais, e, jeb trešais jautājums startautiskās tirzniecības tiesas, nu tas arī būtu uh, tāds viens no variantiem. Uh, un Jāsaka, ka privātajās šķiršanas tiesās cīzreiz pat tiešām pastāv risks, ka tiesneši nebūs pilnīgi neatkarīgi. Tādēļ šādas tiesas starp valstīm varbūt būtu veiksmīgākas, un citi saka, ka šīs tiesas arī varētu būt ļoti dārgas. Cik tas izmaksātu salīdzinām ar privātajiem arbitrāžu tiesnešiem? Paldies, tagad Haidī. Haidī Hautala. Haidī Hautala. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Man šķiet, mēs citējām daudzas interesantas idejas par to, kā pilnveidota un uzlabota ISD sistēma varētu izskatīties, bet gribētu atgriezties pie Zāna kunga teiktā. Man šķiet, jūs ļoti korekti norādījāt, ka strīdu atrisināšanas mehānismus nevajadzētu skatīt izolēti no uh, attiecīgā nolīguma pamatnormām. Un šeit man šķiet, ka, ja runājam par TTIP nolīgumu, tad ASV un Eiropas Savienības pozīcijas ir ļoti atšķirīgas attiecībā uz eh, šo politikas sadaļa, tā varētu teikt. Ja mēs, piemēram, paļautos uz PTO GATT 20. Eh, nu, eh, līguma pāntu par vispārīgiem izņēmumiem, kur eh, tiek runāts par šo politikas aspektu. Vai nebūtu tā, ka dalībvalstis varētu pamatot um, investīciju aizsardzību ar uh, politikas, valsts realizētās politikas uh, aspektiem. Un man šķiet, ka Hindelang kungs eh, ļoti interesanti norādīja, ka varbūt ISDS gluži neatbilst Eiropas Savienības tiesību normu kopumā. Un jāsaka, jā, mēs eh, pamanījām eh, Eiropas kopienu tiesas 18. decembra nolēmumu par to, ka Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas cilvēku tiesību hartai neatbilst Eiropas Savienības akī, vai mēs varam arī kaut ko vērtīgu secināt no šī tiesas eh, nolēmuma saistībā ar ISDS? Priekšstādājs, paldies, dāmas un kungi, lūdzu, izsakieties īsi, jo mums ir vēl pieteikušies septiņi runātāji. Sikarkungs. Paldies, priekšsādātāji. Man šķiet, ka e, dzirdot e, to, ko teica mūsu eksperti, e, tad es domāju, ka var piekrist tam, ka mēs īsti neesam skaidrībā par to, vai šie priekšlikumi, kas ir tiešām uzlabos sistēmu vai nē jo ņemot vērā to informāciju, kas mums ir un ko varam iegūt no šīs situācijas, um, man šķiet, protams, netiek runāts par to, ka mēs varētu aizvietot ar ISDS starptautiskās tiesības vai uh, dalību valstu tiesas. Nē, mēs runājam par investoru aizsardzību uh, tādos gadījumos, ka tiek diskriminēti investori vai arī uh, kad eh, kaut kādu apsvērumu dēļ investoru mm, stāvoklis tiek eh, pasliktināts. Bet es domāju, ka mums vajadzētu saprast, eh, vai ir teiksim, šādas iespējas uzlabot esošo sistēmu vai nē. Es esmu pret to, ka tiktu izveidota pastāvīga tiesa šajā sakarā. Ja Mm, kāds nolīgums atrunā mm, ir to, ka uh, šķīrēties, uh, šķīrēties lēmos, piemēram, ir galīgais un nav iespējama apelācija, tad es domāju, ka tas ir neprez un nepamatot. Paldies! Man šķiet, ka šajās debatēs svarīgs arguments ir tas, ka ISBS vajadzētu uh, palielināt ārvalstu tiešās investīcijas, bet cik es zinu, tad nav skaidri zinātnisku pierādījumu tam, ka šī iesdēļas sistēma veicina tiešās ārvalstu investīcijas, un es gribētu vaicāt ekspertiem, vai jūs piekrītat šādam atzinumam. Man šķiet, ka Zāna kungs varētu atbildēt uz šo jautājumu. Paldies! Jā, vielen dank, Herr Ford. Paldies, priekšsēdētāji. Trīs jautājumi man ir. Ja arī tiek uzskatīts, ka tas ir pareizi, ka tiek aizsargāti privāti investori, kāpēc šāda iespēja nepastāv darba ņēmējiem un viņu organizācijām aizstāvēt viņu tiesību, pār, ja tās tiek pārkāptas? Kāpēc šādas tiesas procesas nevar? ierosināt, to pašu attiecināt uz patērētāju tiesību aizsardzībām vai, ja tiek pārkāpt vidas no, noteikumi. Otra lieta. Bijušais Vācijas konstitucionāls tiesas tiesnes Roms ir eh, atzinumā norādījis, ka viņa prāt privātas tiesu procesi nav savietojumi ne ar Vācijas likumdošanu, ne ar ES tiesību normām. Tur ir runa, viņa prāt, pat par e, cilvēku tiesību, tautas tiesību pārkāpumiem. Un tos, e, tas ir kā jautājums e, komisijas pārstāvjiem. Un trešais jautājums. Vai jums neliekas, ka investīciju aizsardzības mehānismi palīdzēs izdarīt politisku spiedienu uz valstu valdībām? Uh, Eh, piemēram, atteikties no kādu procesu īstenošanu, piemēram, vienošanās ASV koncernī eh, apsūdz Kanādas valdību, eh, tāpēc, ka tie ir paredzējuši hidraulisko sašķelšanu atcelšanu. Pabrikums. Kā, kā referents par CETA es izteikšos īsi un pat varbūt palīdzēšu atbildēt uz jautājumiem. Tātad pirmie divi jautājumi. Eh, vai ir kādi piemēri, kad mūsu investori ASV ir tikuši diskriminēti tādēļ, ka um, nav ISDS sistēma vai modernā ISDS sistēma? Un vai jums ir alternatīva, kā aizstāvēt mūsu investoru intereses ASV, it īpaši MVU gadījumā? Uh, Un, lai varbūt palīdzētu ar atbildi, gribētu teikt, ka ja mēs gribām zinātniskus pierādījumus, tad atbilstoši Aristotelim vienā, vienīgais zinātniskais pierādījums ir izmēģināt attiecīgo piemēru. Paldies! Paldies un paldies visiem runātājiem. Man ir trīs īsi jautājumi. Izmaksu ieguvuma analīzē, ko pieminēja vairāk runātāji netika pieminēts, cik izmaksātu šis regulatory chill, uh, kā mēs redzam, ka tas darbojas vairākās valstīs. Otrakārt, ir vairākas valstis, kas ir nolēmušas iet pilnīgi pretējā virzienā. Tas ir uh, neizmantot ISDS vai arī noslēgušas uh, līgumus, kur ISDS netiek pieminēts, piemēram, Austrālija ar ASV vai tas attiecīgi ir negatīvi ietekmējis investīciju piesaisti, vai ir pierādījumi tam, ka eh, ISDS sistēmas neiekļaušana ir pasliktinājusi tirzniecības eh, situāciju. Par eh, TTIP un ISDS neviens nepieminēja, bet ASV uh, Eh, starptautiskās tiesības piemēro, eh, izmantojot savu nacionālo likumdošanu, un kādēļ to nevarētu izmantot arī investīcija aizsardzībā, jo tādējādi es pieņēmu, ka nacionālās tiesības sistēmas būtu daudz efektīvākas. Paldies! Helmuts, jā, paldies priekšsēdētāji, paldies eh, par ekspertu viedokļu paušanu. Un tā kā kolēģi ir jau jautājuši vairāk lietas, ko es arī es gribēju zināt, tad es eh, vēlos uzdot jautājumu. Kur jūs redzat eh, iemeslu pēdējo gadu laikā strauji pieaugušajam eh, šādu strīdu skaitu? Vai, vai tas ir tās ir investoru aktivitātes konkrētās valstīs tādēļ, ka ir nepietiekama viņa aizsardzība? Acim redzot, visi cenšas izmantot šīs iespējas un jāskatās reāli politikas praksē. Otrais jautājums komisijas pārstāvim Šlegelmilkungam. kungam Tika sacīts, ka CETA investi, investora aizsardzības normām nav pietiekami aptvērtas uh, nacionālās iespējas. Vai tas, ir, tas principā ir līgums, kurš jau ir pabeigts? Tad, ko mēs darām ar šādu atzinumu, lai nākotnē izvairītos no šādas situācijas? Un vēlreiz Žankungam jautājums kāds jūsuprāt varētu pastāvīgās investoru tiesas eh, sastāvs izskatīties? Vai tas zem ANO būtu, vai zem PTO, jeb kādu? Priekšsarētājs, kolēģi, mums vajadzētu beigt pirmo sadaļu jau pēc laika. Nu, tas ir taisnīgums, eh, protams, jāņem vērā. Tāpēc eh, vēl divi cilvēki, pavisam, pavisam īsi, skā kelere. Bartens kundze, jūs teicāt, ka kā e, juriste jūs varat praktiskos aspektus e, pateikt. Varbūt jūs varat atbildēt, e, cik pelna juristi šādās investoru strīdos pelna un cik liela mērā ja tādas juridiskie kantori, kā, kā jūsu pārstāvētais, eh, ir atkarīgi peļņas eh, izteiksmē no šādām lietām. Nezinu, kam lai adresē nākamo jautājumu, bet ja mēs eh, dodam investoriem tiesības uh, sūdzēties savu valsti, bet kā tad ir ar cilvēkiem, kurus es redzu, ka cilvēku tiesības, cilvēku tiesības netiek izmantots? Un tad vienmēr tiek teikt, ka tā ir valdības atbildība viņus aizsargāt. Nu, interesanti, kāpēc investoriem ir tādas privilēģijas. Tad, Žankungs, vai jūsuprāt pašreizējās reformas ir pietiekams tā, Eiropas Savienībā? Un, lai ja lielākā daļa tiesu procesa ir Eiropas Savienībā, vai tas ir labi? Ja mēs drīzāk neļaujam jaunatīstības valstīm attīstīties, Un kā var būt, ka tik daudz ISDS lietas jūsuprāt nemaz nav zināmas? Eh, Hindeland kungs eh, saka, ka šeit ir jaunas normas, bet var, vai tad nebija iepriekšējā Kanādas eh, normās, Kanādas līgumā nebija tas iekļauts? Merci, monsieur le président. Je remercie les quatre. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem četriem ekspertiem. Tas bija ļoti interesanti. Jautājums nav par to, vai mums jāaizsargā investori, bet kā aizsargāt investors. Ir ierosināti trīs risinājumi. Pirmais no komisijas, tātad ISDS, tad ir starptautiskā arbitrāža un, protams, nacionālā līmeņa vietējā aizsardzība. Neviens nav īpaši aizstāvējis otro variantu, to mēs tad varam izlaist Pārējie visi koncentrējās uz komisijas piedāvāto risinājumu, un tas eh, liek man uzdot jautājumus. Žankungs, vai jūs eh, uzskatāt, ka šī ISDS eh, sistēma ir labākā? Savu izteikumu noslēgumā nebija skaidrs, vai jūs to uzskatāt par labāko. Tālāk Inderlankungs, ja es pareizi sapratu, jums labāk liekas nacionālās jurisdikcijas izmantošana un vēlaties saglabāt eh, ES eh, tiesas kompetenci. Tā skaitā attiecībā uz arbitrāžu, bet es īsti nesaprotu, kā tas viss iet kopā. Līdz ar to no jūsu skatījuma. Tagad vārds ekspertiem, trīs minūtes katram, šleigalnieks kungs. Darīšu visu, ko iespējams. Pavisam īsi, varbūt eh, Makārta kungs jautājums par MVU. Tas ir svarīgi. Un MVU Kanādā jau ir iespējas uh, ierobežot uh, arbitrāžu attiec, uz vienu tiesnesi. Nu, varbūt tas arī eh, ir kāds variants. Žadokungs par konsultācijām. Jā, tā tas ir. Es neslēpu to, ka 45 tūkstoši cilvēku teica, ka viņiem nepatīk tētip vai ISDS. Uh, jūsu jautājums par eh, objektivitāti vai kā mēs varam nodrošināt, ka nav interešu konflikts, un tas mums ir ļoti aktuāls. Mēs vēlamies tādu sistēmu, kurā nav interešu konflikts, un šobrīd eh, noteikumi, protams, nav absolūti ideāli. Tur ir jādeklarē iepriekšējais eh, darbs, jādeklarē intereses, lai cilvēki varētu redzēt to šādu informāciju. Tālāk inf jautājums par nacionālām tiesām. Šeit bija daudz jautājumu, tāpat arī saistība ar eh, Eiropas Savienības tiesu. Mums ir pat tiesu lēmumi Eiropas Savienībā, kur saka, ka ir eh, pieņemami neuzņemties starptautiskās saistības, bet mēs to darām cilvēktiesību konvencijas un citās konvencijās, eh, PTO ietvaros tā skaitā. Uh, Atbildot arī uz Kellers kundzes jautājumu, investori neskatā Eiropas Savienības tiesību aktus, bet gan par satotiskajām saistībām. To arī parlaments eh, lēma eh, katru gadījumu izskatīt atsevišķi attiecībā uz to, eh, ko mēs pieņemam un ko nē. Tālāk jautājums par Eh, statistiku, vai tas tiešām piesaist vairāk investīciju izmantojot ISDS. Protams, ka investīcija lēmuma atkarīga no daudziem aspektiem, eh, nodokļu režīms, pieejamām prasmēm un tā tālāk. Ja mēs eh, ierobežojam šo jautājumu tā, vai ISDS veic investīcijas vai nē, tas jau ir nepareizs jautājums. Tas ir kā apdrošināšana. Jūs veicat investīciju un jums ir uh, apdrošināšana, varētu teikt, ka tiem gadījumiem, ja kaut kas uh, aizies greizi. Nu, kurš gan būtu varējis sūdzēt Krieviju eh, tiesā un saņemt 30 eh, miljārdus eh, kā piešķīrumu enerģētikas jomā? Tas, protams, liek cilvēkiem veicot investīcijas justies drošāk, un tāpēc arī ASV vēlas šādu līgumu ar dalību valstīm Eiropas Savienībā. Un pēdējais par jautājumu par starptautiskas tiesas izmaksām. Šī ideja ir ļoti svarīga. Mums šobrīd eh, nav aplēšu par to, cik tas varētu maksās. Es domāju, tas ir sekundārs jautājums. Svarīgāks ir tas, vai mēs vēlamies, lai kaut kas tāds būtu un funkcionētu. Tas vēl nav šobrīd Eiropas Savienības politikas ietvaros, bet mums šis jautājums būs ļoti nopietni jāpēta, jo tas varētu atrisināt eh, ļoti daudz problēmas. Paldies, Bertens kundze. Es neatbildēšu uz jautājumiem, uz kuriem jau ir atbildēts. Darīšu eh, to, ko varu attiecībā uz to, kas man tik jautāts. Interešu konflikti. It īpaši sabiedrības acīs tas ir jautājums, kas ir ļoti piesardzīgi jārisina. Var sastādīt sarakstu ar tiesnešiem, kuriem uzticamies vai eh, kas ir akcepta, varbūt tie ir uh, Varbūt e, tikai politiķi, vai tikai juristi, vai tikai uh, tiesību zinātņi profesori, bet nu, tādi jautājumi jārisina iepriekš. Nacionālās tiesas tas varētu būt uh, labs uh, variants, ja uh, tās varētu arī lemt starptautiskās tiesībās. Dažās valstīs tas nav atļauts tiesām, da, citās ir, bet tiesa to nelabprāt dara. Uh, Un tad eh, paliek jautājums vēl par Eiropas Savienības tiesu. Tālāk par politikas eh, telpu un saskaņotību ar GATT 21. pāntu. Jā, ir iespējams šādu pamatojumu iekļaut. Daži līgumi, varbūt ne es, līgumi jau to dara, līdz ar to tas eh, strādā tieši tāpat kā PTO ietvaros. Kāpēc strādājošiem patērētājiem un vides grupām nav šādas tiesības? Es piekrītu jautātājai, eh, tādām tiesībām vajadzētu būt. Viņiem jābūt tiesībām eh, piedalīties šādās tiesas prāvās un varbūt arī iesniegt savu prasību. Protams, ka tas prasītu eh, arī pilnīgi jaunu sistēmas izveidi. Es atbalstītu personīgi, bet tas tiešām mans personīgais viedoklis, nezinu, vai tas ir politiski īstenojums. Uh, Vai ISDS eh, palīdzēs eh, drīzāk politisko spiedienu īstenot? Manuprāt, gan uzņēmumu, gan NVO, gan arī cits iesaistītās puses cenšas lobēt poli politiķus, eh, kur vien iespējams, kā vien iespējams. Un, protams, to var izmantot kā veidu, kā īstenot politisko spiedienu, kā tas jau šobrīd ir jebkurās nacionālās uh, tiesas sistēmās par valstīm, kas atsakās no šīs sistēmas. Austrālija to ir izdarījusi un tagad eh, virzās atpakaļ pie ISDS un atkal ir sākus savas līgumas iekļaut ISDS. Tas ir saistīts arī ar valdības maiņu. Līdz ar to cita valdība varbūt atkal mainīs viedokli šajā jautājumā. Tālāk attiecībā uz to, cik juristi pelna un juristu firmas. Ma, manuprāt, daudz juristi pelna mazāk nekā parlamenta deputāti. Attiecībā uz e, juridiskajām firmām. Es nezinu nevienu firmu, kas pilnībā ir atkarīga no ISDS e, lietām. Varbūt, ka tāds pastāv, bet es nezinu, ko viņi pelna. Tas ir saistīts ar vienošanos, kas ir noslēgta ar klientu, kā jebkurā citā jomā. Kas attiecas uz tiesībām aizsargāt citas e, puses, tā skaitā akcionāri. Protams, ka līguma ir jāsastāda tā, lai ņemtu vērā šo aspektu un visbeidzot ISDS e, lietas, kas nav zināmas. Jā, caurskatāmībai jābūt lielākai. Bieži vien rezultāts jau ir iepriekš zināms, bet e, kaut arī process notiek, e, viņiem jābūt jau caurspīdīgam tajā brīdī. Paldies, Zankungs! Paldies, man ir septiņi jautājumi. Centīšos ļoti īsi atbildēt. Uh, Eh, jo pārsniedz jau laiku iepriekš. Pirmais jautājums par to, ka PTO kontekstā ISDS ir normas saistībā ar politisks joms vai telpas saglabāšanu. Jā, tas ir izdarāms, tur ir dažādi veidi, kā to var darīt. Pirmkārt, eh, sarunvešanas procedūrā par līgumu. Tur var konkrēts mērķis paredzēt, struktūru, arī normas pēc būtības un arī paredzēt īstenošanas veidu. Uh, piemēram, normas saistībā ar eh, darba tiesību, vidas eh, aizsardzību. To visu var līguma preambulā iekļaut, arī atsevišķi normas par to. Tāpat arī mm, potenciāls pakalpojums attiecībā uz finanšu pasākumiem un citām jomām. Tur var paredzēt arī izņēmumus eh, cilvēku dzīvības aizsardzība, dzīvnieku tiesība aizsardzība un tā tālāk. Tā kā šeit ir e, visplašākās iespējas līgumos e, gan kā e, attiecībā uz mērķiem, gan uz īstenošanas veidiem to īstenot. Tas bija viens jautājums. Otrs jautājums bija par investīciju līgumiem un ārējās tiešās, tiešo investīciju plūsmu. Par to jau citi atbildēja. Jā, mēs to redzam kā savu veidu apdrošināšanas polisi investoriem. bet tas ir arī svarīgi eh, tiem eh, investoriem, kas veic investīcijas valstīs, kurās valdība ir vājas, ne tikai ekonomikas aspektā un eh, investīciju tiesību regulējumā, bet arī attiecībā uz darba standartiem un vidas standartiem. Tā kā ir svarīgi abu pušu interesi ievērot. Trešais jautājums saistībā ar uh, normatīvo sistēmu un kāds būtu ietekums ISDS sistēmā uz eh, investīciju plūsmu. ISDS, kā jau es minēju, ir tikai daļa no īstenošanas mehānisma investīciju līgumiem, tikai maza daļiņa no tā. Šeit nav cēloņa sakarība. Un, un, un bieži vien pat eh, daudz lielākās, eh, daudz lielāku līgumu eh, loma kopējās investīciju plūsmās ir eh, grūti nosakāma. Un tur ir daudz dažādu faktoru, kas ietekmē vēlmi veikt uzņēmē darbību investīciju. Mēs esam 25 līdz 30 šādus faktors identificējuši un ISDS ir tikai viens no viņiem. Uh, Tālāk eh, jautājums par to, kāpēc ISDS gadījumu ir tik daudz pēdējo gadu laikā. Tur ir vairāk faktoru. Galvenie faktori, manuprāt, ir pirmkārt tas, ka ir ievērojami pieauguši investīciju apjomu nabadzīgās un jaunatīstības valstīs. To mēs esam redzējuši arī iepriekšējās gados. Vairāk kā puse no ārējās investīcija apjoma bija trūcīgās valstīs un jaunatīstības valstīs, un tur valdības ir vājas bieži vien, un tāpēc 70% lietu ir tajā gadījumā. Man eh, ir jāpārtrauc jūsu, dosim, eh, dosim jums vārdu. Hinderlinkungs, jā, paldies par jautājumiem. Kā izvairīties no neobjektivitātes? Protams, ka neobjektivitātes uztver prasītu izveidot eh, pastāvīgo tiesu, kur ir tiesi, kur ir eh, tiesneši pastāvīgie. Un ir iespējams ir iespējams arī viest lielāku skaidrību uh, Uh, nodrošināta pieļaujot uh, lielāku šķirēju tiesnešu skaitu, jo katrs šķirēju tiesnesis tad uh, gūtu lab, mazāku labumu no konkrētas tiesas sprieduma. Tālāk jautājums par Eiropas Savienības likumdošanu, CETA un citu līgumu šķīrēju mehānismiem. Nu, es atbildēšu tā, ka um, Eiropas Savienības tiesa ir gan izvai greizsirdīga attiecībā uz savu monopolu eh, tiesību jomā, monopolu interpretēt Eiropas Savienības tiesību normas kā galējā instance. Un šeit absolūti nav jautājums par to, vai šķīrēja tiesas piemēro Eiropas Savienības tiesu, bet vai ISDS ietekmē uh, Eiropas Savienības tiesību norma, un atbildēt ir nepieciešams uz jautājumu, vai faktiskā ietekme ir pietiekama, lai aktivizētu Eiropas Savienības tiesību norma autonomijas doktrīnu. Atzinums 2.13, tāpat arī 2.09 no Eiropas patēntiesas e, liek par tam līdzīgi pieeja secināt. Tālāk par konk konkurences izkropļojumiem, vai tas arī būtu Eiropas Savienības tiesas kompetencē? Nu, un tu, jauktais līgums, protams, ir tas, par ko ir runa. Komisija paredzējusi mm, uh, pietiekam aizsargāt eh, prasības cēlāju intereses, tur mums jābūt piesardzīgiem, tālāk par savstarpējo saikni starp nacionālām eh, tiesiskām sistībām, kas ir attīstītas, un ISDS. Nu, to es varu salīdzināt ar uh, okeāna laineri un uh, maza laiviņa, tad, tad okeāna lainers būtu tāda, piemēram, kā Vācijā, Francijā vai apvienotajā karalistē. Uh, Tur ir līdzsvars ar publiskām privātām interesēm, lēmumi sistēmas ietvaros tiek pieņemti no sabiedrības puses un uzstāti kā taisnīgi pārsvarā. Un attīstītās tiesiskās sistēmās mēs pieņemam starptautisko tiesu lēmumus tajos gadījumos, kad Nacionālā tiesa varētu būt neobjektīva vai diskriminējoša, kā Eiropas, savi, kā Eiropas cilvēktiesība tiesa dažkārt to lemj. Jā, paldies! Paldies visiem, atvainojamies otrai eh, mūsu paneļdiskusijas daļai par nelielu kavējumu. Paldies, dāmas un kungi, pārējām pie otrās daļas par normatīvajiem aspektiem T-tip kontekstā. Kā jau es sacīju iepriekš, tas ir kā turpinājums uzklausīšanai, kas notika pagājušā gada februārī attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību normu īstenošanu tētību kontekstā un konsekvenci. Tur mēs ļoti maz zinājām par eh, tētību sadaļas normatīvās eh, daļas eh, saturu. Šobrīd mēs tad pārējām pie būtiskākām sarunas daļām, jo astotā kārta tētību sarunās notiek nākamo nedēļu un tās eh, pilnībā koncentrēsies uz normatīvajiem ehm, aspektiem. Tātad Timermans kungs un Štaiber kungs koncentrējas uz konkrētiem pasākumiem, kas ir jāīsteno, eh, lai īstenotu viedu likumdošanu un pārdomātu vēl tiesību aktu pieņemšanas procesu, sekundāro likumdošanu un administratīvā un normatīvā sloga mazināšana. Visi šie aspekti ir īpaši uzsverti uh, sarunās ar ASV. Vispirms uzklausīsim komisiju, pēc tam divus zinātniekus. Viens no viņiem tika uzklausīts jau pagājušajā gadu eh, februārī uzklausīšanā, tas ir Lemāno kungs, un viņš ir ieradies šeit vēlreiz Eiropas parlamentā. Un pēc tam dzirdēsim arī e, no Eiropas autoražošanas nozars viņu pārstāvu. Pēc laika Lemano kungs jau būtu noslēdz savu runu un um, e, Pininkungs būtu jau noslēdz un Lemano kungs jau būtu vismaz līdz pusē ticis tātad. Varbūt es varētu uh, aicināt jūs neizmantot varbūt visas 15 minūtes, e, godātie viesi, lai paliek kaut neliels laiks jautājumiem un atbildēm. Tātad, vispirms dodu vārdu Fernando Pero de Pining kungs, kurš ir direktora vietas izpildītājs DigiTrade Eiropas komisijā. Lūdzu, vārds jums. Many thanks, uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, ka jūs man devāt iespēju, iespēju runāt par normatīviem aspektiem TTIP. Es gribētu pastāstīt, par ko mēs tieši diskutējam uh, un uh, kas tad tieši ir saistīts un kas, uh, kam šeit nav ko meklēt. Un parunāšu arī par vairākiem pīlāriem un pašreizējo lietu gaitu un to, kas jādara tālāk. Pirmām kārtām Es atgādināšu par pilnvaram, par mandātu. Ja runājam par normatīvajiem aspektiem, tiek runāts par beztarifu barjerām, par uh, to, uh, lai arī nojauktu dažādas šķēršļus investīcijām, jāizmanto dažādi instrumenti, savstarpēja atzīšana, harmonizācija et, un tā tālāk. Un nedrīkst uh, nekādā veidā uh, ietekmēt pušu regulatīvās funkcijas un tiesības. Un jāsaka, ka nevajadzīgas barjeras, tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem un, protams, mēs nevēlamies uh, runāt par barjerām un runājot par sarunām. Te tiek runāts par eh, konkrētām jomām, fitosanitārie pasākumi, tie ir eh, pārtikas eh, nekaitīgumi jautājumi, bet tam es vairāk nepievērsīšos, pievērsīšos trim citām jomām, tālāk tehniskās tirzniecības barjeras, standārti, tehniskās prasības, viss, kas normē, kuru produktu drīkst vai nedrīkst pārdot konkrētas valsts robežās. Ja mēs runājam par normatīvo saskaņotību, tiek runāts par konkrētām jomām, arī tādām starpdisciplinārām jomām, ir nepieciešama laba normatīvā prakse, kā arī sadarbības starp regulātoriem, lai varētu uzlabot konsekvenci un izvairītos no uh, neatbilstības. Un arī jāpiemina sektorālās prasības, lai šeit varētu runāt par saistībām attiecīgās uh, jomās, uh, kam ir vispārīga nozīme. Uh, daži vārdi par mūsu darba principiem. Ko nozīmē šī regulātorā, regulējošā uh, saskaņotība, mēs te runājam par uh, sadarbspēju, par to, ka nevajadzētu pie, nonākt pie uh, procedūru dubultošanas, dubultām pārbaudēm un tā tālāk. Ir arī citas jomas, kur uh, šādi, šādas atšķirības ir skaidrojums ar vēsturiskām tradīcijām, uh, un abas puses ir eh, tātad eh, attīstījuši savu sistēmu, pārāk neskatoties eh, pāri okeānam, lai saprastu, ko dara otrs. Mums kopīgi vajadzētu saprast, kur, kurās vietās, kuros elementos šis regulējums ir salīdzināms un līdzīgs. Un mēs runājam arī par instrumentu kopumu, piemēram, ekvivalentu kopīga uh, savstarpēja atzīšana un ekvivalentu atpazīšana. Bez ekvivalentiem, protams, nav iespējama. Harmonizācija, uh, prasību uh, vienādošana, harmonizācija un arī. Uh, starptautisko likumu un disciplīnu standartu ievērošana un pielietošana. Un te tiek runāts par uh, regulātoru sadarbību. Tā, tas nav politisks process, tas ir tāds process, kurā uh, regulātoriem ir aktīvi jāpiedarās, jāpiedalās, ir jābūt informācijai par abu pušu aktivitātēm, uh, veicot uh, objektīvu datu izpēti. Man ir trīs attēli, kuros ir pastāstīts, ko, eh, kas neatiecas uz eh, regulējošo eh, saskaņotību. Tātad harmonizācijas savstarpē. Savstarpējas atzīšanas harmonizācija tehniski bieži vien ir grūta, nebūs tādas ES uh, TTIP uh, struktūras, mēs runājam par regulējušo suverenitāti pušu starpā, pašas puses varēs izvēlēties, pa kuru ceļu tad iet, un mēs vēlamies uh, visu atrunāt skaidru un gaišu, tā tad nav šādu sadarbības normu. Uh, Tālāk runājot par aizsardzības līmeni, par to netiks e, vēstas sarunas, abas puses ievēros e, sev atbilstošo, jau sānāk izvēlēto līmeni un mēs nemēģinām arī uh, apturēt vai palēnināt likumdošanu vai uh, normu pieņemšanu, lai varētu, piemēram, aizstāvēt uh, tādas vispārējās politiskās intereses. Mums, protams, ir jāaizstāv arī iesaistīto pušu intereses, būs uh, tādas iesaistītās puses, kam būs, protams, vairāk. Uh, Mm, spēka, vairāk pilnvaru, pret viņiem arī jābūt pilnīgi identiskai attieksmei un mums arī ir eh, jābūt tādam skatam no malas, lai arī otra puse varētu piedalīties šajās sarunās, lai piemēram ASV varētu uh, paraudzīties, kas tad īsti notiek komisijas birojos vai arī otrādi, lai mēs saprastu, ko tad otra puse vēlas un ko tā domā, lai labāk arī saprastu, kādi, kādas normas tiks piemērotas papildus ES valdošajām. Noslēdzot, šī regulējošā konsekvence saskaņotība nav, nenozīmē to, ka mēs pavaināsim ES likumdošanu, tā tas nenotiks, tehniski tas nav iespējams, ne ES, ne arī ASV tas nenotiks, mēs esam jau pavadījuši kādas 300 stundas, ja savēl kopā visas sarunu sanāksmes, kas mums ir bijušas Un, un, protams, neviens uh, nepiedāvā kaut ko tādu, kas varētu pazemināt aizsardzības līmeni. Un es arī nedomāju, ka kaut kad vēlāk tādi priekšlikumi varētu izskanēt. Un tās nav izskanējis ne mutiski, ne rakstiski, un mēs vēlamies vienkārši aizsargāt mūsu sabie... tādu politikas jomas, kas ir sabiedrības interesēs, mēs vēlamies uh, spērt praktiskus soļus, lai varētu arī samazināt izmaksas. Ja mēs runājam par uh, regulējošās saskaņautības nodaļu, kas ir tāda vispārīgāk tvērta, tur ir runāts par pārāgu praksi, konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm, ietekmes izvērtējumu Uh, informācijas apmaiņu starp regulātoriem, ja tas ir nepieciešams, un mums ir jāsaprot, ka ir jāizmanto jau gūtā pieredze, ņemot vērā arī apkopotos datus, ir jāstrādā pie tādiem uh, risinājumiem, kas uh, nāks par labu visiem un palīdzēs uh, likums pieņemt efektīvāk un produktīvāk, jūs redzējāt vairākas, eh, vairākas instrumentus, vienkāršošanu, harmonizāciju, atzīšanu, standartizāciju. Mums ir ļoti um, atšķirīga pieeja runājot par sabiedrības interešu aizstāvību, un tas ir viens no galvenajiem elementiem mūsu darbā. Un ja tiks samazināts uh, transatlantiskās tirzniecības izmaksas, tas, protams, uh, būs tāds jautājums, kas ne, neskars tikai regulējušo saskaņotību, tas attieksies uz daudz plašāku jomu, un mums nevajadzētu barot sevi ar ilūzijām, ka visi izmanto šo piesardzības principu, bet Abām pusēm ir jāievēro, jācienā otras puses uh, regulējošā sistēma. Ja mēs runājam par regulējošo uh, saskaņotību, teksts um, būs gatavs, uh, cerams, jau šīs nedēļas laikā, un mēs ceram, ka tas arī aši tiks pārtūkots. Ja mēs runājam par regulātoru sadarbību, ir jāievēro, kā tiek īstenoties visas CITIP normas, bet regulātoriem nebūs uh, šo lēmumu pilnvaru. Tā būs tāda struktūra, kas novēros to, kas uh, tiek gatavots otrā pusē. Līdz ar to uh, regulas pieņemšana arī tiks ļoti rūpīgi kontrolēta un kontrolēta protams, ir eh, jābūt arī eh, ļoti caurskatāmam šo regulātoru darbam un mēs darbojamies vairākos sektoros, lai panāktu specifiskus rezultātus, lai būtu kaut kas taustāms Eh, ir daudz jomu, kas eh, sabiedrībai ir ļoti svarīgas, piemēram, lauksaimniecība, informācijas tehnoloģijas, inženieru zinātnes, eh, ķimikālis, pesticīdi un tā tālāk. Jāsaka, ka tās ir jomas, kas interesē ļoti daudz sabiedrībā, un tās ir arī tādas uh, vispārīgas nozīmes jomas. Es eh, zinu, ka kolēģis eh, vēl vairāk tam pieskarsies. Mums, eh, tas ir kolēģis Jonārs, kas par to vēl runās. Mums, protams, ir jādomā par labāku pasākumu iestrādni un arī harmonizētāku divpusējo vienošanos pielietošanu. Ja runājam par ķīmiskām vielām, mums ir ļoti atšķirīgas sistēmas, tad varbūt, ka nevajadzētu šeit runāt par kopīgu uh, savstarpēju atzīšanu, bet mēs uh, runājam par praktiskām uh, struktūrām, par uh, iespējamām diskusijām, par grafiku, un mums ir jāizvairās no dubultošanās. Jāievēro arī mums atvēlētais grafiks un termiņi, lai varētu ieviest attiecīgo regulējumu abās Atlantijas okeāna pusēs. Kas tagad notiek un ko mēs varētu prognozēt? Mēs tagad nevaram vēl uh, tā pilnīgi droši pateikt, par ko mēs tad gal, galā vienosimies. Ja mēs runājam par regulējušo uh, saskaņotību, arī šeit situācija ir atšķirīga ES un ASV. Uh, varam teikt, ka mēs vēlamies, lai process joprojām būtu pietiekams caurskatāms, sabiedrībai ir tiesības zināt, kas notiek, un e, mēs esam gatavi diskusijām pēc tam, kad būs publicēts jaunais dokuments. Protams, e, mēs esam jau ļoti daudz izdarījuši, bet mums vēl ir tāpat darba pilnas rokas, ir jāturpina diskusijas ar sabiedrību, nu, viņi, protams, gribēs iesaistīties kuru katru brīdi. Paldies! Paldies, ka ietaupījāt arī mums nedaudz laika. Un tad varēs vairāk laika uh, atvēlēt arī jautājumiem. Tagad Alberto Alemano, kas strādā Žāna uh, Mone, kas ir Žāna Mone profesors. Paldies. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu Eh, pastāstīt, ka šīs dienas prezentācija būs kā papildinājums iepriekšējām politikas ziņojumam, ko sagatavoja Eiropas parlamentam 14. gadā, mm, ko mm, lūdzu man sagatavot eh, Eiropas parlamenta mm, delegācija attiecībām ar ASV. Kā mēs zinām, tētība sarunas ir Mm, bijušas eh, apšaubītas eh, un eh, pastāv ļoti liela viedokļu atšķirība un visas dalība valsts nebūtu nav vienas prāts, bet katrā ziņā šīs nolīgums ir piesaistījis gan sabiedrības, gan Eiropas parlamenta uzmanību. Vispirms tādēļ, ka rodas jautājums par caurskatāmību, otrkārt, uh, Mm, tas ir saistīts ar to jautājumu, par ko runāja komisijas pārstāvis, un tie jautājumi, kas tiks skatīti pirmajā panē diskusijā. Es gribētu norādīt, ka TTIP nozīmē daudz ko vairāk nekā trīs problemātiskie jautājumi, kas izskanēja iepriekš. Bet, protams, ir jautājums arī par tirzniecības nolīgumu politisko kontroli. Un tad, kad šis nolīgums stāsies spēkā, ja tas stāsies spēkā, kā šāda politiskā uzraudzība un kontrola attiecībā uz šī līguma īstenošanu tiks realizēta? Un eh, vēl viens jautājums, ko būtu vērts izskatīt, ir par to, kādas ir abu, kāda ir abu pušu saistību bilance. Ja mēs vaicājam, kas ir TTIP, tad es domāju, ka ja būtu tāda prāta vētra, tad eh, daudz teiks, ka tas ir jaunās paudzes tirzniecības līgums, bet eh, otra puse teiktu, ka tas drīzāk ir tāds regulējošais starptautiskais režīms, kad mēs veidojam jaunu pārvaldības formu vai līmeni starp tik dažādām jurisdikcijām kā ASV un ES. Vispirms, kāpēc, kā un kas? Ja mēs uh, prasām, uh, kāpēc, uh, tad tas ir noteikti tādēļ, lai likvidētu šķēršļus investīcijām, tos šķēršļus, kas ir kā netarifu barjeras. Kā to izdarīt, kā novērst šos šķēršļus? TTIP neeksistē vakumā. Mēs zinām, ka tas balstās uz PTO sistēmu, tādēļ arī ļoti bieži ir pieminēta PTO līguma, un tas balstās arī uz transatlantisko um, regulējošo sadarbību, kas ir darbojusies jau vairākus gadu desmitus. Un šie jautājumi ir tikuši risināti gan dažādos dialogos, gan divpusējās sarunās par atsevišķām nozerēm. PTO katrā ziņā ir 95. gadā noformulējis skaidru pieeju. Tas ir, ka um, ir jāievēro skaidra demarkācija starp tehniskajām eh, barjerām un tām, eh, kuru mērķis ir eh, nodrošināt sabiedrības veselību un drošību, un savādākas barjeras eksistēt nedrīkst. Un tādējādi, protams, nedrīkst ierobežot. Vai runātājs lūdzu varētu runāt nedaudz lēnāk? Jā. Yeah. Tātad, paraugoties uz PTO pieredzi, mēs redzam, ka esošā situācija nav pietiekama, un tieši tādēļ varbūt arī izveidojies TTIP. TTIP cenšas spērt soli tālāk, mēģinot koordinizēt tirzniecības liberalizāciju starp valstīm, un ja paraugāmies kāda tad ir tētip elementi vai pamat idejas. Tātad tā ir sadarbība vairāk par to, kā regulējām uh, nevis ko regulējam, un tam vajadzētu novest pie uh, vienotas izpratnes par to, kādai ir jābūt kārtībai. Tad varētu prezumēt, ka ja mēs realizēsim līdzīgas procedūras, nonāksim pie līdzīgiem rezultātiem, tas varētu veicināt substantīvu regulējošo konverģence. Daļēji te varētu pieminēt Kanādas un ASV regulējošo um, šo padomi, sadarbības padomi un citu, uh, uh, citu līgumu, kas jau ir ticis pieminēt. Ja mēs ejam tālāk nekā uh, cita līgums, tad eventuāli tas uh, varētu uh, um, nedaudz um, mazināt spriedzi sarunās par tētību, lai mēs varētu pārvarēt tās atšķirības, kas ir vairāk tīri ideoloģiskas, un lai būtu iespējams dialogs par jaunu nolīgumu pieņemšanu, ko es parasti rādu saviem studentiem, runājot par tētību, kas tad ir ticis likts uz spēles. Tātad, vienojoties par horizontālo disciplīnu, kas tiks izmantot nākotnē, lai eventuāli regulātori pa atsevišķās nozarēs vienotos vienlaicīgi, panākot arī konsekvenci vertikālajā vai nozaru pieejā. Nu, un, protams, šī ir ļoti tāda delikāta spēle, jo uh, abiem šiem spēkiem ir jāsāk darboties vienlaicīgi ar vienādu jaudu. Tātad eh, vienā sadaļā mums ir horizontālais regulējums, otrajā sadaļā ir nozarnolīgumi. Ja paraugāmies uz pasākumiem, kam varētu būt transatlantiskā ietekme, uz tiem būtu noteikti jāpiemēro disciplīna, par ko šodien runājam, bet jautājums, kuri tad ir šie pasākumi? Un šeit varbūt būtu vajadzīga vairāk zinātniska pieeja, bet ņemot vērā to, ka ASV un Eiropas Savienības tiesību aktu daba ir ļoti atšķirīga, mēs varētu tomēr vispārnāt, ka lielākā daļa ASV normu ir nesaistoši. Tās ir normas, kas skaidro ASV kongresa pieņemto lēmumu īstenošanu un piemērošanu, kamēr Eiropas Savienības normas varbūt ir tās problemātiskākās tieši no šāda viedokļa. Ja paraugamies horizontālo disciplīnu, tad šeit varētu nosaukt četrus galvenos pienākums vai saistības, izveidot pastāvīgo fórumu, radīt agrīnās brīdināšanas sistēmu, nodibināt dialogu un veikt ietekmes novērtēšanu, lai identificētu eventuālo ietekmi uz uh, partneru jurisdikciju. Ja paraugamies uz mehānismiem, tad mēs pietuvojamies realitātei un šeit vajadzētu izšķirt starp horizontālās disciplīnas piemērošanu jaunajām normām, kuras šodien nav, bet kas varētu parādīties, um, ņemot vērā jauno tehnoloģiju attīstību, kā piemēram nanoaplikācijas un esošās regulējošās normas. Viens no variantiem, kas ticis apspriests literatūrā un ko apsprieduši arī politikas veidotāji, Tātad par jaunai, jaunajām regulējušām normām. Eh, šeit būtu jāveic regulējošās atbilstības novērtējums. Tas ir, eh, ne, būtu nepieciešām kontakts starp regulātoriem, un tad mēs sākam vaicāt, vai tiešām mums ir viena un tie paši izaicinājumi, skatoties uz konkrētajām tehnoloģijām. Un vispēcot cenšoties uh, sasniegt rezultātus analītiskajiem pētījumiem ir jābūt salīdzināmiem, un mums vajadzētu šīs mm, izmaksas izvērtēt, eh, ja mēs piemērosim eh, šīm problēmām vienots risinājums. Mēs pieņemam, ka ja mēs nodrošinātu konsekvents, tad process būtu līdzīgs kā ASV un Kanādas gadījumā. Tas ir ar petīciju sistēmu, kur iesaistītās puses pieprasītu, lai regulātori uh, eh, sēstos pie viena galda, noteikti vienotus standartus, un tad notiks konsultācija un sabiedriskās uzklausīšanas process. Es pieņemu, ka esat dzirdējuši par daudziem piemēriem, noteikti jūs dzirdēsiet par piemēru no autobūvas uh, eh, joms, kas ir tāds pašsaprotams, bet ir vēl viens jautājums, ko vajadzētu uztvert nopietni, ir, vai šis mehānisms nenovedīs pie tā, ka regulātoru standarti abās Atlantijas okeāna pusēs samazināsies. Atbildē vajadzētu būt nē, jo regulējošai autonomijai ir jātiek saglabātāji, pusēm saistošs nolīgums būs tikai tad, ja vienošanās tiks panākt. Ja nolīguma nebūs, tad disciplīnas piemērošana nozīmēs pārkāpumu. Bet, protams, ir vesela rinda jautājumu, kas vēl nav tikuši atbild, uz ko vēl nav sniegts atbildes. Mums jāapskatās, kas notiks pēc tēti pieņemšanas, ja šis līgums tiks pieņemts kā īstenot, realizēt šo horizontālo regulējošo sadaļu un kādas būs tās sekas. Domāju, teit ir jāizšķir divi brīži. Vispirms ir horizontālās disciplīnas piemērošana, tas ir viens posms, un otrs ir transponēšana. Vispirms jautājums par to, kāds būs institucionālais uh, satvers, kad uh, šīs regulātora dialogs notiks ES un ASV, un tad, kad tiks panākt vienošanās nozarē, piemēram, autobūs nozarē, tad kā katra no jurisdikcijām īstenos uh, šo līgumu savā sistēmā. Protams, lielais jautājums, kas varētu jūs interesēt, ir, kāda loma ir likumdevējām un līdz likumdevējām šajā procesā un ko, kāds būtu sabiedrības pienesums. Viens no modeļiem, kas attiecas uz institucionālo arhitektūru, šķiet regulātoru sadarbības padome, kas paļautos uz nozaru komitejām. Un te man ir jautājums, kurš tad darbosies šajās komitejās? vai tie būs tikai regulātori vai arī nozars pārstāvi un kā tas saskaņosies ar institucionālā līdzsvaru principu Eiropas Savienībā. Kā es teicu, ka galvenās bāžas, kas izriet no tētip, nav par to, kas tiek apspriest šodien mēdījos un tā, bet daudz varbūt tādā smalkākā līmenī. Tētip paredz pilnīgi jaunu pārvaldes mehānismu, kur mēs nenovēršami atvērsim likumdošanas un normu sagatavošanas procesus būs nepieciešams nodrošināt līdzdalību. Lai šis process būtu pietiekami caurskatāms un akceptējams, tāpat būs jānodrošina politiskā kontrola tētip piemērošanā. Bet pastāv zināms spriedze starp efektivitāti, ko mēs sagaidām ne tikai no regulātora puses, bet arī politiskās kontrolas. Tētip neietekmēs negatīvi autonomu, uh, regulējošo autonomiju, jo abas puses noteikti saglabās savu kompetenci attiecībā uz to, uh, vai uh, pieņem kādu regulējušu ietvaru vai nē, bet katrā ziņā formālās regulējošās sadarbības forma būs jāveido tā, lai tiktu līdzsvarota nepieciešamība, šī demokrātiskā kontrola, politiskā kontrola. Samēr te mēs varētu to iedomāties eh, kā tiltu, ko mēs būvējām pāri Atlantijas okeānam, bet apakšā ir tilts, un tad var izlēmt nolikt uz tilta, bet tas nav obligāti. Paldies! Paldies jums! Tālāk vārds profesoram Fizāns publisko tiesību un eh, tiesības zinātnes teorijas eh, profesors Bielefelds universitātē. Viņš ir lūdzu vārds jums jāpaldies. Man tiešām prieks būt šeit, labprāt arī ierados. Vēlos runāt par četrām lietām. Divas ir saistītas ar demokrātiju un eh, divi ar standartu saturu. Pirmā samērā īsa atziņa demokrāta ASV mēģina panākt to, ka lēmumu pieņemšana par TTIP un CETA tiek eh, īstenoti sadrumstaloti. Parlaments lēma par atsevišķām normām, atsevišķiem izņēmēm. Ja es pareizi to saprotu, tad tas ir ļoti neparasti attiecībā uz starptautiskiem līgumiem. Tad parlaments saņem līgumu priekšā un tad, vai, nu, tad tu vari vai nu akceptēt visu kopumā, vai noraidi visu, nevar runāt un diskutēt par detaļām. ASV demokrātu modelis ir ļoti interesants, tas varbūt arī izraisa dažas pārdomas. Otra lieta. Runājot par uh, regulātoru sadarbību tētību kontekstā, nu tur mēs nevaram neko precīzi varbūt diskutēt, jo nav nekas daudz zināms, varam redzēt, kas ir CETA līguma sarunās panāks. Tur mēs esam skatījušies un konsultējuši, ka tur ir jau šis tas skaidrs, ka atsevišķās jomās tiek īs, izveidots īpašs komitejs, kas ir atbildīgs par muitu, piemēram, par vidas aizsardzību, par, nu, visu kaut ko. šīs komitejas pakļautas kopīgai komitejai, kura izstrādā ieteikumus, lai regulētu savas atbildības jomas. Un šeit, un tagad ir svarīgākais punkts. Šī kopīgā komiteja pieņem saistošus lēmumus abām pusēm komitejā ir pārstāvji no Eiropas Savienības un Kanāda CETA gadījumā, TTIP gadījumā, attiecīgi būtu Eiropas Savienības un ASV pārstāvji. Tagad jāskatās, ir, par ko viņi var lēmt šīs kopīgās komitejas, respektīvi. Tās ir jomas, kas ir skaidri atrunāts līgumā. Tātad šādā gadījumā kopīgā komiteja var pieņemt lēmumus. Ja tā līgumā ir ierakstīts, tad to var izmantot. Mans kolēģis uzskata, ka šīs jomas ir tik spēcīgas, ka uh, suverenitātes tiesības no Eiropas Savienības ir e, nodotas tālāk. Tad, tad, tad kā tas ir demokrātas leģitimizēts, par to ir jautājums. To var, protams, mainīt. Var, var skatīties, ka kuram ir pilnvars lemt. Bieži vien tie ir jautājumi par būtiskākajām pamatnormām. Tātad pamatā ir tas un tas, un tad ir izņēmumi. Tas ir varbūt 600 lapspusēm. Varbūt kas neietilps, piemēram, šajos atbrīvojumos. Un tāda ir tā schēma, kas iet cauri visām sadaļām, un tad varam iedomāties, ka attiecībā uz šiem atsevišķiem jautājumiem par kopīgā komiteja tad lemt. Un tas ir līdzīgi, kā izpildu vara, kas lem par parlamentu pieņemtām normām. Tur nav nekāda problēma, tas notiek nacionāla līmenī un uh, arī Eiropas līmenī izpildes uh, normas tiek bieži vien lemts izpildes varā, īstenošanas normas, respektīvi. Uh, Bet starptautiskajos līgumos parasti šie lēmumi nevar tikt atsaukti. Tātad, ja Vācijas satiksmes ministrs pieņem jaunas normas Vācijā, viņš var e, jebkurā brīdī atsaukt tās. Šobrīd ļoti aktuāls punkts ir šīs lielās kraus mašīnas, un tad attiecīgi šīs normas ir iespējams atsaukt. Un tad, eh, attiecīgi, normas vairs nav spēkā. Šīs atsaukšanas tiesības tētipu gadījumā, protams, nepastāvētu. Un tā ir problēma, demokrātiska problēma, nopietna problēma. Un tas arī atstāja savu ietekmu standartiem, jo tad eh, standarti ir šādā ceļš regulējuma normas. Un pamatā var runāt par to, ka šeit ir divas puses - Eiropas Savienība un, un eh, Kanādas vai attiecīgi tētim gadījumā ASV valdība. Un tās ir demokrātiski leģitīmas, lai kā tas arī būtu formulēts, bet ja Kanādas uh, valdība lem par Eiropas Savienību, tad pietrūks demokrātijas kā leģitimitāte. Tas tomēr varbūt izklausās formāli, bet tas ir ļoti svarīgi. Otra lieta. Patērētāja tiesība aizsardzība un vidas standarti. Sarunvešanas mandātā attiecībā uz tēti, protams, ir ierakstīts, ka mēs vēlamies augstus standartus. Eh, tas, protams, ir tā parasta tā konstitucionālā lirika, to, protams, var ierakstīt arī līguma tekstā. Paskatoties precīzi, redzam atsauci uz 20. No pānta GATT līgumā, kas vēl saprotams ir tāds, ka par e, sanitāro un fitosanitāro pasākumu vienošanās, tātad e, normas e, palasot, tas top skaidrs sarunās, tad ir pret, pretrunā nonāk divas filozofijas. Viens puses ir Eiropa ar nacionālās un uh, Eiropas normas, uh, princips, kas nozīmē, ka ja pastāv neskaidrība zem eh, draudu robežas attiecībā uz kādiem elementiem, es tomēr varu piesardzīgi sacīt, ka es aizliedzu kādu vielu, metodi, gēntehnoloģiju, hidraulisko šķelšanu vai vienalga, ko mēs aiz piesardzības vēlamies aizliegt Eiropā. Amerikāņi, un to jūs visi zinat no diskusijas par klimata pārmaiņām, ir cita nostāja. Viņi pieturas pie tā, ka kamēr nav zinātniski konkrēti pierādīts, ka pastāv draudi, tad ir jāatļaujas Tas nenozīmē, ka viņiem ir sliktāka vidas eh, aizsardzības sistēma, viņiem vienkārši ir savādāk sistēma, viņi sāk no otra gala. Mums ir efektīvas vidas aizsardzības eh, sistēma un patērētāji tiesība aizsardzības sistēma ar augstu kompensāciju aizsardzības līmeni. Un tas Eiropas eh, valstīs īsti nefunkcionē. Tas mēģinājums ir Eh, uzsākts, bet nu, tas neiet cauri. Nepastāv nevienas lieta, nevienas, uh, neviens spriedums vismaz Vācijā par tādiem nav zināms. Un ja mēs kombinējam abas sistēmas un saka, ka eh, attiecībā uz vides principiem, ja mēs atsakamies no piesardzības pieejas, tad šis sistēma ir nefunkcionējoša. Un saka, mums ir Tur, protams, cilvēki var teikt, ka viņam ir nauda, ka viņu uzņēmums var bankrotēt, viņam jau nauda ir Šveicē vai Lichtensteinā paslēpuši, un pret viņiem neko nevarēs iesākt. Eh, PTO ietvaros eh, līgumā ir skaidri rakstīts, ka arī no patērētāja tiesības, veselības, aizsardzības eh, jomas vai vidas apsvērumu dēļ var kaut ko aizliegt. Bet tas ir iespējams tikai tad, ja ir skaidrs zinātniski pierādīts, ka pastāv risks, kas izriet no konkrētām prečēm, precēm, pakalpojumiem vai tā tālāk. Attiecībā uz šo SPS līgumu tiek norādīts, ka TTIP mandāts arī attiecībā uz to norāda, tur ir skaidra atsauce, uz eh, fitosanitāro veselības pasākumu. Tad šis eh, otrais pāns SPS līgumā tiek pārņemts grūtību gadījumā. Protams, eh, kā, ir rodas jautājums, kāpēc tas tiek atsevišķi atsauc šādi minēta. PTO šeit īsti nedarbojas šajā jomā. Tad, ja te tip tiešām funkcionēs pilnībā, nu tad var teikt, iekustināts lietas, kas var pie uh, fatāla iznākuma novest. Tālāk par demokrātiju un standartiem. Eiropas Savienībai koncesijas direktīvas spēkā, ka būtu izraisījusi to, ka ūdens apgāde uh, var tikt privatizēta pret to tika iesākta plaša iniciatīva Tiesības uz ūdeni, ka tā bija pirmā pilsoņu iniciatīva, kas bija dubultā ziņā e, sekmīga. Tā savāca dažādās valstīs nepieciešamo uh, balsu skaitu un, protams, izcēlās arī to, ka komisija pateica, ka mēs to neņemam vērā. Un CETA gadījumā atkal ir paredzēts šīs privatizācijas iespējas Un tad skatāmies, uz kurām jomām tas attiecināms. Tur atkal ir redzams, ka ūdens saimniecība ir iekļauta. Tad jau kas, kas ar ūdens saistīts, vas, ūdens e, apgāde un tā tālāk. Tad pirmkārt atkal ir runa par demokrātisko stimulu. Tikko bija demokrātiska kustība par to, ka mēs to nevēlamies, bet tas atkal tiek iekļauts un paslēpts samērā necaurskatāmās normās. Un otra lieta Protams, ka šāda mm, iepirkumos vienmēr jāņem ir eh, izdevīgākais piedāvājums. Vides standarti, veselības aprūps standarti un tā tā, tā jau ir Eiropas problēma. Un tiek eh, vēl eh, līmeni augstāk iet starptautiskā līmenī, kur šādas normas vairs nav. Tas izriet no standartiem, kas nav likumos iekļauti, bet kuras atsevišķās iestādes reģionālā, nacionālā un uh, Eiropas līmenī var tikt izsludināta, nu, un tad e, no tiem arī no tiek veiksmīgi izvairījusi. Paldies! Paldies par jūsu runu. Tagad došu vārdu Erikam Jonāram kas ir Eiropas auto ražotāju asociācijas priekšsēdētājs. Lūdzu, došu jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, ka devāt man vārdu. Es pastāstīšu, ko tad TTIP varētu nozīmēt tieši autoražotājiem, autonozarei. Mēs esam organizācija, kas pārstāv 15 galvenos ražotājus Eiropā. Un gribēju tikai jūs iepazīstināt ar dažiem skaitļiem. Mēs uzskatām, ka TTIP nāks par labu nevis tikai nozarei, bet arī radīs jaunas darba vietas. Te varētu radīt jaunas darba vietas 12,7 miljoniem cilvēku, un mūsu pārstāvētais sektors galvenokārt preces eksportē. Uh, Mēs eh, saražojam vairāk automobiļu nekā pārdodam Eiropā. Līdz ar to TISIP ir eh, lieliski iespēja eksportēt vēl vairāk, un tādā veidā mēs varētu pat radīt vēl jaunas darba iespējas. Tagad eh, mūsu tirgus bilāns ir 95,1 miljārdi eiro. Ja runājam par eksportiem, no Eiropas uz ASV mēs katru gadu apmēram vienu miljonu preču, vienu miljonu automobiļu eksportējam. Un ja mēs runājam par tiem automobiļiem, kas tiek eksportēts Eiropas, uzskaits ir 200 tūkstoši. Tātad mēs līdz ar to eksportējam vairāk nekā importējam, runājot tieši par auto eh, nozaru automobīļiem. Kopīgi ar ASV mēs mēģinam uh, vienoties par TTIP, tātad mēs sazināmies arī ar asociāciju, attiecīgo asociāciju ASV, un mēs esam vienas prātis ar viņiem, ņemot vērā to, kādu pozīciju vajadzētu ieņemt sarunās par TTIP. Mēs vēlamies, lai šis līgums ir īsaptverošs, mums nevajadzētu tikai atcelt barjeras. Nu, tāda iespēja parādās tikai uh, reizi mūžā, ir iespējams uh, šīs uh, netirdzniecības barjeras atcelt un beztarīfu barjeras, un mēs nošķiram. Tātad, kād, ko varētu dot esošā, esošais regulējums un ko varētu sagaidāt no tā, kas tiks vēl pieņems nākotnē. Un dalībvalsts komisija te E, runāja par savstarpēju atzīšanu. Mēs vēlamies, lai ES e un ASV spēkā esošā likumdošana tiktu savstarpēji atzīta. Mēs, protams, saprotam, e, ka šeit pastāv arī problēmas. Mēs saprotam, ka šis ir milzīgs uzdevums. Mēs te runājam par drošības regulējuma uh, ekvivalentiem. Attiecībā uz visu mēs to nevaram izdarīt, tas būs pārāk daudz un tas attiec tieši uz drošības regulējumu attiecībā uz uh, vieglajām automašīnām, un mēs uh, neimportējam un neeksportējam uh, kraus automašīnas, bet gan to motors, un te vajadzētu atzīt ekvivalentus emisiju standartiem komerc uh, automašīnām. Un ja mēs runājam par uh, regulējumu, kas uh, varētu tik garāms nākotnē, mēs vēlamies panākt harmonizāciju. Iepazīstoties ar um, pastāvošajām atšķirībām, viens no runātājiem runāja, uh, ko darīt un kā. Mēs vēlētos tieši pievērst vairāk uzmanības šim kā. Ja mēs runājam par sektoru Eiropā un ASV runājot par konkrētiem mašīnu tipiem, jūs varat eh, pārdot mašīnas tad, kad tās ir izgājušas eh, dalībvalstu atbildīgo iestāžu apskati, ņemot vērā standartus un regulējumu, un ASV, ja tiek runāts par drošību, ir tāda kā pašsertifikācijas sistēma. Ražotājiem ir jāpasaka, ka automobils atbilst visiem drošības standartiem, un tad arī attiecīgās aģentūras pārbauda, vai tas visam atbilst. Es tagad sīkumā visu nestāstīšu, bet jūs varat iepazīties ar tabulām, ja to vēlaties, tādā detalizētākā veidā. Kas ir šis regulējums? Kāds tas izskatās? Eiropā. Vienā, no vienas puses tiek izmantotas uh, globālā, globālais tehniskais regulējums, to, uh, globālās normas, arī ANO normas, un ASV tas tāpat ir uh, globālās tehniskās normas, un ja mēs runājam par drošību, ir drošības standarti un normas, ko nosaka un ECE. Tagad uh, normas uh, varbūt tā sīkāk izskatītas. Pirmām kārtām ANO ekonomiskās komisijas Eiropai pieņemtās normas, lai harmonizētu ANO uh, 1958. gadā pieņemto nolīgumu, to ir parakstījuši 58 valstis, arī AS e dalībvalsts, bet to nav parakstījusi ASV. Te ir ļoti daudz dažādu standartu, tas tika pieņemts Ženēvā runājot par uh, drošības jostām, uh, lūgturiem un tā tālāk. Tie ir uh, UNIC uh, norma kopumi un Mēs runājam par ļoti tādu rafinētu instrumentu kopumu un ir 128 dažādas normas, kas attiecas uz sektoru. Protams, ir arī uh, standartizācija, kas attiecas uz eh, masu, gabarītiem un arī drošību. Tas ir spēkā tikai Eiropā. Uh, Un runājot par globālo tehnisko regulēm, globālām tehniskajām normām, eh, tas tika pieņēmts saskaņā ar 1998. ANO ekonomiskā fóruma eh, nolīgumu un ASV ir eh, pieņēmusi drošības standartus, kas tika pieņemti saskaņā ar NICA, proti tas ir regulators, kas atskaitās kongresām par transporta jomu un uh, standarti tika izmantoti un pieņemti saskaņā ar šo pašu certifikācijas procedūru. Protams, ir dažādas atšķirības, bet šie standārtu kopumi piedāvā ļoti uh, augstas prasības attiecībā uz drošību pasažieru vieglajām automašīnām. Tiek pieprasīts, lai ražotāji, piemēram, uh, ražot atšķirīga veida automašīnas, lai visas, visi standarti tiktu izpildīti, piemēram, runājot par logus laucītājiem, par spokuļiem, atšķirīgu mašīnas uzbūvi, lai tā varētu iziet drošības pārbaudes. Un mūsu Uh, asociācijas locekļi, kas uh, savas mašīnas eksportē uz ASV, saprot, ka divu veidu normas patiešām prasa vairāk līdzekļu, tās izpildīt ir sarežģītāk. Un uh, harmonizējot esošās normas, mēs, protams, nedomājam, ka viss notiks tā kā pa diedziņu, tas būs ļoti sarežģīti. Eh, sektorā jau šādi mēģinājumi ir bijuši proti uh, harmonizēt šīs normas transatlantiskā biznesa dialogu laikā. Diemžēl tas iet neveiks. Mums ir jāgūst mācība no pieļautajām kļūdām, tādēļ mūsu asociācija piedāva risinājumu uz esošajām normām, lai komisija izmantot ekvivalents sistēmu. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībā un ASV spēkā esošās normas varētu uh, izmantot ekvivalentu drošības veiktspēju, nekādā veidā nepamazinot, nepazeminot ES un uh, ASV spēkā esošās normas un jābūt arī ekvivalentiem attiecībā uz emisiju standartiem. Eiropā to sauc Eiro 6 un uh, savukārt ASV EPA E10. Un Vašingtonā kāda bezpēļņas organizācija uh, veica zinātnisko analīzi par uh, tīru transportāciju, iz, izvērtēja abus standartus, gan EPA, gan Eiro 6, te, sakot, ka standarti ir ekvivalentas iespējas un garantē vienu un to pašu emisiju kontroli. Tādā veidā uh, tas varētu nozīmēt arī. Uh, vienādu emisiju samazināšanas līmeni. Mums ir jāgarantē, ka abi standarti gal galā vainagojas ar ekvivalentu rezultātu. Ko, kā mēs varētu uh, sniegt savu artavu šajās uh, sarunās? Mēs taču varētu kā nozars pārstāv pateikt, ko mēs īsti vēlamies, un regulātori, nu tad parūpējieties, lai tas notiktu. Uh, Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, tādēļ mēs uh, arī investējam līdzekļus vairākos pētījumos. Vienmēr, kad tiek ieinteresētās puses, sarunu kārtās mēs informējam uh, komisiju un visas iesaistītās puses. Tagad uh, tiek notiek darbs pie diviem pētījumiem. Viens no tiem ir tehniskas dabas, to veids Mičiganas Universitāte ASV. Un uh, un viena universitāte Zviedrijā. Tika apkopoti negadījumi dati gan ASV, gan uh, Eiropas Savienībā. Mēs tagad uh, jau esam gandrīz pie finiša nonākuši un uh, pētījuma rezultāti būs pieejami jau ļoti drīz. Tālāk tika veikts arī pētījums par ekonomisko pīlāru. Mēs sadarbojāmies ar automotīvās izpētes centru ASV, lai varētu saprast, kāda ir šī eh, normu konverģence TTIP. Protams, eh, normu konverģence ir viena no lielākajām iespējām. Ja mēs izpētām uh, normu atšķirības šobrīd bez tarifu barjeras abos šajos pasaules reģionos, Tos uh, izvērtēja apvienotās karalistas ekonomiskās izpētes centrs, un te mēs varam runāt par ekvivalenci 26% apmērā, un ja mēs varētu izvairīties no šāda tarifa, tad tas varētu patiešām eh, ļaut ietaupīt krietnu summu. Ja mēs runājam par beztarifu barjeru novēršanu, tas varētu par vairāk nekā 100% um, palielināt eksportu apjomu uz ASV. Es domāju, ka uh, normu konverģence mums būtu patiešām lielākais ieguvums. Tādēļ uh, mēs vēlamies, lai līgums ir patiešām ļoti, ļoti visaptveroši un iekļauj arī šo normu konverģenci. Tūliņ jau nonāks pie secinājumiem priekšsēdētāja kungs. Mums tā šķiet iespēja nojaust normu barjeras jau tagad spēkā esošajā likumdošanā. Uh, un mēs nevēlamies uh, pazemināt savus standārtus, tas ir uh, neapšaubām, un tādēļ mēs vēlamies arī izveidot esošo drošības normu savstarpēji ekvivalentu atzīšanu un censties panākt harmonizāciju. 10% no uh, kopīgās EE e es, ASV tirniecības apjoma ir tieši automobīļi, tādēļ tarifa atcelšana eh, mums ļoti palīdzētu, tas eh, varētu arī eh, uzlabot mūsu pozīcijas, gan ES, gan ASV pozīcijas, kā standartu, standartu izstrādē visā pasaulē, tas rūpētos par jaunām darba vietām, par izaugsmi un gribēju pateikties par iespēju Mm, izteikties un labprāt atbildēšu arī uz jautājumiem. Paldies arī jums. Tagad ir pienācis laiks uh, jautājumiem un atbildēm. Kēlers kundze pirmā. Thank you. Um, thank you very much. Paldies un paldies arī runātājiem. Es uh, gribēju no komisijas puses varbūt reaģēt uz uh, identificētajām problēmām un uh, tas, ko jūs teicāt par to, ka šis nolīgums neregulē regulātors, bet tas veicina, harmonizē un tā tālāk, bet tās jau nav darbības, tas ir mērķis, kādas ir konkrētās darbības, kas tiek veikts, lai šo mērķi sasniegtu. Un mēs e, šķiet e, runājam par nolīgumu, kurš vēl absolūti nav gatavs, un līdz ar to ir grūti e, spriest par to, kas tas ir, par ko mēs tagad runājam, un kā jūs varat aizstāvēt savus argumentus. Lūdzu. Šaltskungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Arī man ir viens jautājums komisijai. Ļoti konkrēti. Mēs zinām, ka ar šo normatīvo sadarbību ir paredzēta izveidot arī agrās brīdināšanas sistēmā. Tas nozīmē, ka par atsevišķu tiesisko regulējumu mēs eh, abas puses sazināsies. Mm Un Fizāna kungs un komisija, kā jūs eh, esat paredzējuši, kā šī sadarbība īstenosies? Protams, ka jautājums būs par to, kura puse tad būs tā, kas rada noteikumus. Um, vai tie ir investori piedaloties šajā līguma īstenošanā, vai parlamentārā, vai citas normatīvās un likumdošana veidojošās institūcijas? tādējādi aizstāvot eh, sabiedrības intereses. Eh, Mr. Lebreton. Lebreton kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu vispirms pateikties eh, profesoram Fizānam par prezentāciju, kas tiešām uh, Mm, apstiprināja vēlreiz to, ko es domāju, ka tētip ideja kā tāda ir bīstama. E, jūs cenšaties mūs pārliecināt par to, ka ir nepieciešams regulējumu harmonizēt, un beigās teicāt, ka it kā tētip nemaz nav tik slikts un ka daudz joms tādajā tiks nosaktas, bet es gribētu pieminēt e, šeit autobūs nozari Tas bija viens piemērs, kas ļoti plaši tiek izmantots, bet vai jūs varētu pateikt, kāda vēl nozara tiks harmonizēta? Jo pagaidām tas ir tikai viens piemērs. Otrakārt, eh, izcelsmes eh, norāžu aizsardzība. Vai komisijas pārstāvis var mums apliecināt, ka Eiropas normas šajā jomā eh, netiks skartas? Fosa kungs, lūdzu. Jā, paldies. Man ir viens jautājums komisijas pārstāvim Pinīkungam un divi Fīzes kungam. Pinīkungam. Šodien vienā lielā Vācijas laikrakstā bija rakstīts, ka amerikāņiem būs eh, kaut kādas līdzlemšanas tiesības likumdošanas procesā Eiropas Savienībā. Uh, vai tā informācija ir patiesa un kāda īsti ir tur situācija. Fīzes kungam jautājums, eh, es īsti nesapratu. Jūs eh, veicat atsauci uz PTO un GATT, un jūs to vērtējat ļoti kritiski, bet cik man zināms, tas taču ir eh, jau spēkā esošas normas, ko da, mūsu dalībvalsts daļēji jau īsteno, līdz ar to atsaucas uz šīm tiesībām, manuprāt, nav tik kritiski vērtējams. Un par ūdens jautājumu, ko jūs gandrīz kā skandalozu apzīmējāt, tas jau vienmēr ir attiecināms tikai uz tādiem gadījumiem, kur pašvaldība ir lēmusi privatizēt ūdens saimniecību. Uh, Un tikai tad nonāk e, vispār līdz iepirkumiem šajā jomā, bet tas nav spēkā tad, ja pašvaldība nav izlēmusi privatizēt ūdens saimniecību un turpina uh, īstenot e, kā pašvaldība komunālu šo uh, pakalpojumu. Yeah, Jā, es atvainojos, gribēju piebilst un gribēju pieminēt to pašu rakstu, ko Vasa kungs, jo šajā rakstā uh, ir eh, citēju teikt, ka vai informāciju ne, ko nozīmē centrālais eh, pārvaldes līmenis, vai tā ir reģionālā eh, pārvaldība. Tālāk vārds Rodrīgas kundze. Muchas gracias, eh, señor presidente. Siento... Paldies, priekšsādātāji. Es atvainojos, man vajadzēja uz mirkli iziet un, diemžēl, varbūt nevarēju pilnībā sakot debatēm, kas man bija ļoti interesantas, bet eh, gribēju uzdot pāris praktiskus jautājumus. Mēs runājam par problēmām, kas eh, skar tāds jautājums kā tirdzniecības līdzsvars un eh, netarifu barjeras, regulējošās tehniskās un administratīvās barjeras. Man šķiet, ka daudz mani kolēģi ļoti labi eh, zina, ko un kā var izdarīt, lai šīs barjeras uh, nojauktu. Un es ļoti, ļoti ceru, ka uh, tiks panākts progress attiecībā uz regulējošo um, barjeru atcelšanu. Vai tētip mums dos šo mērķi, vai arī tētip drīzāk radīs vēl vairāk sarūktinājumu. Otrkārt, gribēju zināt, kā jūs skatāties uz to, kā šī regula ietekmēs darba tirgus un vai būs iespējams nodrošināt to, ka standarti netiek pazemināti. Paldies. Un tagad došu iespēju panēga līdniekiem atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu izteikties īsi un kodolīgi. Paldies priekšsēdētāji, man ir bail, ka, diemžēl, atbildes kvalitāte ir atkarīga no man pieņa, pieejamā laika, un tādēļ es eh, tiešām jau iepriekš atvainojos. Vispirms par to, ko darīs šī regulātoru koordinācijas padome. Tā uzraudzīs sadarbības ar regulējušām struktūrām un izstrādās eventuālos sadarbības plāns, lai šīs regulējušās struktūras redzētu, kādās jomās viņi nākotnē varētu sadarboties, un tad viņiem būs iespēja izstrādāt vienotas normas. Tas ir galvenais uzdevums. Es domāju, ka tā ir vieta, tas ir fórums, kas ir konsultatīvs fórums, nevis lēmumu pieņēmējs orgāns. Tālāk. Mums not noteikti ir jāraugās, lai šī jaunā sadarbība varētu tikt atspoguļota normās vai ne tikai šajā nolīgumā, bet arī citur. Pirms tiek veidot jaunu sadarbības modeļu, mums vajadzētu vispirms izmantot konsultāciju procedūru Eiropas Savienībā, iesaistīt attiecīgos lēmumu pieņēmējus, uh, Uh, regulātors katrā ziņā. Mēs nevaram veidot kaut kādu miglainu struktūru, kas uh, autonomi un nevienam nezinot pieņems lēmumus, kas piedevām vēl varētu būt saistoši. Tāds noteikti nedrīkst būt. Tālāk par piemēriem no citām nozarēm, piemēram, farmācijas nozara. Šeit varētu vienoties par medikamentu ražošanas inspekciju un pārbaužu rezultātu sāstarpējo atzīšanu. Tāpat varētu arī vienoties uh, par tehniskās novērtēšanas kritēriju konverģenci un tādējādi varētu notikt datu apmaiņa. Un tad attiecīgi at atkristu vajadzība sagatavot paralēli divus atzīšanas dokumentu kopumus, eh, lai panāktu medikamentu atzīšanu vienā vai otrā valstī. Tālāk, kā es teicu, šai struktūrai nebūs lēmumu pieņēmējs vāra, uh, un abas puses noteikti var vienoties eh, par eh, jebkādiem pasākumiem, kas varētu eh, tikt piemēroti. Un es domāju, tieši šī iemesla dēļ viss, par ko tiks lēmts tētip kontekstā, uh, tam visam ir jānodrošina demokrātiska kontrola. Mēs nedrīkstam pieļaut demokrātijas deficītu šajā situācijā. Tālāk par PTO normām un fitosanitārijas pasākumiem. PTO jau šādas pienākums paredz, un tas nav tikai TTIP līgums, kur mēs esam paredzējuši, ka šāds normas varētu darboties. Tālāk Par, jūs teicāt, minēt citas jomas. Katrā ziņā mēs runājam par jomām, kur ir šī reālā konkurence, kur notiek uh, valsts iepirkums. Es, tas nav nekas revolucionārs. Un, visbeidzot, par eh, centrālajā līmenī eh, pieņemtajiem tiesību aktiem. Mēs eh, tātad fokusējamies uz centrāla līmenī, līmenī pieņemtiem tiesību aktiem, tātad tas ir vai nu no federālā līmenī vai Eiropas Savienības līmenī pieņemtie tiesību akti, un vēl varētu arī, protams, skatīt to it īpaši, kas attiecās uz plānošanu un uz dizainu dalībvalstu līmenī. Tālāk, visbeidzot, vai Mm, šis TTIP eh, līgums apmierinās eh, to, uz ko esam cerējuši, vai tas dos to, ko esam cerē, uz ko esam cerējuši. Nu, es domāju, mums ir jābūt realistiskiem attiecībā uz to, ko mēs prasam no šī nolīguma, un tādēļ eh, mums vajadzētu atcerēties, ka, piemēram, darba tiesības netiks skartas šajā tētip nolīgumā, un šis nolīgums uh, paredzēts arī agrīnās eh, brīdināšanas eh, mehānisms, lai gadījumā, kad regulātors domā par jaunu regulējumu, lai otra puse zinātu un varētu izvērtēt, eh, vai kaut kas varētu tik klasificēts kā barjera. Paldies! Thank you, thank you very much. Uh, any of the other... Paldies! Vai vēl kāds vēlētos atbildēt uz jautājumiem? Jā, paldies. Es gribētu īsumā atbildēt uz Voskunga uzdoto jautājumu par to, vai ASV izmantos eh, tiesības piedalīties likumdošanas procesā. Es domāju, jā, tieši tāpat kā mm, mēs eh, arī Eiropas Savienībā eh, gribētu, lai mums būtu vārds sakāms ASV likumdošanas procesā. Es domāju, ka TTIP kontekstā mēs vienkārši šo procesu formalizējam. Tas daļai arī skar Kellers kundzes jautājumu par to, kur ir pasākumi. Regulātora sadarbības padome var ierosināt darbības, bet tā kā es teicu, būs tāda monitoringa sistēma. Un, piemēram, uh, kad tiek gatavot jaun, jaunas tiesību normas, tad jaunajās regulās būtu jāvienojas par to, vai šīs normas un kā tās ietekmē, bet kas attiecās uz jau esošajām regulām, tad mēs varbūt varētu paraudzīties, kā mēs varētu nodrošināt ekvivalents. Paldies. Uh, profesor Fizan. Ja. Profesors Fizāns. Es saņēmu trīs jautājumus. Pirmais, vai iepirkumi paši jau nenosaka to, ka, e, kas, e, ka tas ir privatizētā jomā. Nu, tas ir atkarīgs no to, kā, kāda struktūra tie ir izveidot ūdens saimniecības e, uzņēmumi, te var būt biedrība vai valsts uzņēmumi vai pilnībā privatizēti. Tagad tur ir vēl viens solis tālāk. Otra lieta. SPS eh, nolīgumā jau tas ir iekļauts it kā, bet tur vēl tas nav aktivizēts. Un eh, sliktāk gadījumā mums ir jāskatās, vai caur T-tipu šīs normas netiek aktivizētas un pēkšņi kļūst aktuāls. To mēs no Eiropas tiesībām jau zinām, ka, ka, ka pēkšņi tiesības kļūst aktuāls un šeit uh, sliktākais eh, scenārijs var piepildīties, vismaz juristi par to aktīvi interesējas. Un trešā lieta, kā tas izskatās ar harmonizācijas vienošanās un eh, eh, kā tas varētu notikt, Šolckungs to jautāja. Kamēr tiek izdarīti ierosinājumi un parlamenti attiecīgi lem, tad formāli juridiski nav nekādas problēmas jo katrs var nāk klajā ar priekšlikumiem. Šeit jāuzdod, protams, politisks jautājums, kādas faktiskās saiknes tiek radītas, kā, kā parlaments varbūt var īstenot eh, mazāks grozījums, ja tik svarīgā līmenī jau ir panākta vienošanās kopīgā komitejā. Nē, bet es, es teiktu, ka tie ir atsevišķi jautājumi, kas ir jānošķir viens no otra. Uh, thank you. Paldies, vai Jelmet kungs vēlas komentēt? As we are racing. Tā kā e, mēs tuvojamies jau sanāksmes noslēgumam, tad es atturēšos no atbildes pagaidām. Paldies! Un visbeidzot došu vārdu Fossa kungam, jo viņš ir jūri komitejas atzinuma sagatavotājs par šo ziņojumu ar parlamentu rekomendācijām Eiropas komisijai par tētip sarunām. Fossa kungs, vārds jums. Dank, ich versuche das auch in der gebotenen Kürze. Jā, es arī centīšos man atvēlētā īsajā laikā to izdarīt. No vienas puses jāsaka, ka ISDS hm, sabiedrībā, protams, ļoti strīdīgs jautājums, bet arī šodien uzklausīšanā dzirdēju, ka Pirmkārt, investoru aizsardzība, investīcija aizsardzība ir nepieciešama, un tā ir arī izplatīta norma starptautiskajās tiesībās, tas ir Eiropas interesēs, un e, tāda e, patvaļīga rīcība ir iz, jābūt, tā ir jābūt izslēgtai. Tātad investori ir jāaizsargā un jānosaka arī, kā šķīrētiesām jāstrādā. Mēs jau dzirdējām, kādas izskatās alternatīvas. Kopsavilkumā varētu teikt, ka arī praktiskā piemērošanā varētu būt arī tas būtu saikne ar citām problēmām, daļa no tām nav realistiski īstenojams un bieži vien arī ar interešu ziņā nav īstenojams. Vismaz tā es to sapratu. Un līdzinējais modelis vienkārši būtu jāuzlabo, jāpielāgo, jāmodernizē varbūt, tam ir dažādi priekšlikumi, kā to darīt. Tur eh, dažādas iespējas, piemēram, pastāvīgā starptautiskā tiesa, ierobežot darbības jomu vai atsevišķu procesuāls jautājums eh, precīzāk regulēt. E, es domāju, ka vissvarīgākais šajā jautājumā būtu tas, ka ir pienācis laiks šīs ISDS eh, struktūras padarīt caurskatāmākas, skaidri atrunāt, lai kāds tas beigās arī izskatītos. Tomēr es uzskatu, ka šīm struktūrām ir nepieciešams eh, tās attīstīt tālāk. Šķīrēji tiesas, tiesas ir nepieciešamas, lai vismaz ieskicētu veidu, kā šādus eh, strīdus var atrisināt, katrā ziņā izskatās, ka tas nav nekāds eh, risinājums neatrunāt šķirēties vispār. Līdz ar to es uzskatu, ka mums ir arī atbilstoši jārīkojas un īstenošanā eh, jā, jāsadarbojas ar komisiju un eh, iesaistītajām pusēm. Katrā ziņā ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, lai visi var iesaistīties procesā. Uh, thank you, uh, Mr. Foss. Paldies Fosa kungam. Divu komiteju un to priekšsādātāju vārdā vēlos pateikties mūsu viesiem un runātājiem. Un gribu pateikties jums visiem par to, ka piedalījāties uzklausīšanas lēkti. Paldies!